Liebe Kolleginnen un Kollegen, herzlich willkommen. Godātie kolēģi, laipni lūgti. Visiem vēlu laimīgu jauno gadu, protams, jo šī ir pēdējā vidas komitejas sanāksme 2010. gadā. Visi laipni lūgti šai uzklausīšanā. Šodien uzklausīsim uh, vidas jums atbildīgo komisāru amatu kandidātu, un tāpēc mūsu video sveicu Janušu Patočņiku. Patočņika kungs lūdzu laipni sveikts vidas komitejā. Turpmākajās trīs stundās mēs vēlamies rast priekšstatu par to, kā tad kandidātam, kādas kandidāta kompetences šajā konkrētajā jomā. Vai viņš nes līdzi pārliecību par Eiropu, vēlmu cīnīties par Eiropu, un kādas būs viņa intereses, kāda būs viņa nostāja. Parlaments līdz ar to tad izvērtēs arī konkrētās kvalifikācijas konkrētajam portfelim un izvērtīs arī komunikācijas prasmes, ko izrādīs komisāra amata kandidāts, jo, protams, ka tas ir nozīmīgi šādam amatam. Nu tā tas ir noteikts, tā tas ir paredzēts. Eiropas parlaments eh, vēl arī pēc tam balsos par jauno komisiju par jūs informēt, ka Patočņika kungs ir atbildējis uz zināmiem arī jautājumiem, jau rakstiski, ko, uz jautājumiem, ko deputāti ir iesnieguši, un šī atbilžu kopa, kop, šis atbilžu dokuments ir jums deputāti arī izdalīts. Varu pastāstīt jums tagad par procedūru, kuru īstenosim turpmākās trīs stundās. Tātad vispirms komisāra kandidāta kungs nāks klajā ar ievadvārdiem, kas nedrīkst pārsniegt desmit minūtes. Pēc tam 160 minūtes jautājumiem un atbildēm. Jautājumu un atbildes mm, tiks uzdot viens pret vienu. Tātad jautājums atbildi, jautājums atbildi. Viena minūte jautājums, divas minūtes atbildēji, 45 sekundes iespēju uzdot papildu jautājumu, un tad vēl viena minūte komisāram at kandidātam atbildēji šo piecu minūšu posmā, pēc tam nāks trīs minūšu posmi jautājumu uzdošanai. Procedūra šeit būs tāda, ka 50 sekundes jautājumam, divas minūtes atbildēji un nekādi papildi jautājumi netiek paredzēti. Tātad šie trīs minūšu jautājumi skaidri un gaiši šeit norādīti, un par to jūs visi jau iepriekš bijāt informēti. Pēc tam komisāra kungam tiks dota iespēja dot noslēgumu E, nos, sniegt noslēgumu secinājumus par šo jautājumu. Ja kāds jautājums uzdevums nebūs klāt, tad tādā gadījumā jautājums atkrīt. Un tāpēc lūdzu visus deputātus tomēr uzturēties zālē turpmākās trīs stundas. Otram kārtām gribu minēt, ka otrs jautājums papildi jautājums ir, ir jāsasaista ar konkrētā amata kandidāta sniegtās, at, sniegto atbildi. Tātad nevarat uzdot vēl vienu citu jautājumu. Un mēs varam tādā gadījumā šādu papildu jautājumu, kas nav saistīts ar sākotnēju jautājumu, vienkārši ignorēt. Un atgādināšu, ka mums ir ļoti cieši jāievēro uzstāšanās laiks. Un gribu lūgt arī komisāram at kandidātu ļoti uzmanīgi, ļoti precīzi ievēlēt, ievērot tam atvēlēto uzstāšanās laiku. Citādi man nāksies vienkārši jums nogriezt mikrofonu, un par to jau iepriekš atvainojos. Patočņika kungs, jūs jau nesat nekāds jaunienācējs šai kopējā Eiropas arēnā. Jūs jau esat parādījis savas spējas kā komisārs pētniecības jomā. Jūs esat strādājis varbūt vides eh, jautājumu. Arī šeit bija zināmā mērā skārti, jo taču te runājam par nanotehnoloģijām un energo iegūšanas veidiem. Un tomēr šī joma būs jums jauna. Tas būs jauns izaicinājums un radīsies jauni jautājumi. Un tieši šobrīd, 2010. gada sākumā, šis jautājums būs īpaši svarīgs. Barozo kungs ir sadalījis šo jomu divos portfeļos. Viens ir saistīts ar klimatu pārmaiņām un ciņu pret tām, un viena būs šī politika, vides politika. Jāsaka, līdz ar to jums arī jāveido pašam savu vīziju, savu perspektīvu par šo jomu un jādefinē arī zināmā mērā šo kompetenci apjoms turpmāko piecu gadu laikā. Mēs visi esam ar prieku un nepacietību gaidām, kā tad virzīsies uz priekšu šajā sasaukumā vidas politikas attīstību, un jūs varat mums par to pastāstīt. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie parlamenta deputāti, man ir eh, liela iespēja šodien runāt slovāņu, slovāņu valodā, tāpēc es vēlētos šīs desmit minūtes runāt slovāņu valodā. Bet eh, uz jūsu uzdotajiem jautājumiem es atbildēšu angliski. Godātie parlamenta deputāti, godātais komitejas priekšsēdētāji, godātās dāmas un kungi. Es uzskatu, ka tā ir ļoti liela atbildība man uzstāties jūsu priekšā, jo jūs esat tiešā veidā ievēlēti no Eiropas iedzīvotāju puses. Es vēlētos atbildēt uz jūsu jautājumiem un dalīties savās vīzijās. Un, ja tikšu ievēlēts komisāra amatā, tad es ne tikai centīšos sadarboties ar jums, bet arī centīšos darboties Eiropas iedzīvotāju labā. Ar vairākiem no jums es jau esmu ticies. Es nāku no Slovenijas un pēdējos piecus gadus esmu darbojies eh, pētniecības un zinātnes komisāra amatā. Un eh, Slovenijas iestājas sarunu laikā es pārstāvēju to sarunu uzsākšanā ar Eiropu. Un eh, tomēr vēlētos uzsākt savu runu ar citātu. Eiropa pastāvēs vai nu kā zaļš kontinents, vai nu tā nepastāvēs vispār. Pasaula un planēta pastāvēs kā zila planēta, vai tā nepastāvēs vispār. Šos vārdus es teicu 2008. gadā, un eh, zinātnes un pētniecības komisāra amatā es arī balstījos uz šo citātu, un turpināšu tā darboties arī šā amata ietvaros. Mums ir jāmēģina nodrošināt ilgtspējība visā šā vārda nozīmēs, un īpaši tas attiecās uz vidi. Vide iedzīvotājiem nozīmē ļoti daudz, jo vidē mēs dzīvojam ikdienu. Eiropa nenozīmē tikai vēsturiskus līgumus vai vēsturiskas grāmatas, tas nozīmē ikdienas dzīvi miljoniem Eiropas iedzīvotāju dažādos reģionos. Šajos reģionos un ikdienas dzīvē darbojās Eiropas noteikumi, tie ir tie noteikumi, kuri, zināmā mērā, nosaka mūsu dzīvi. Eiropai ir nepieciešams pārmaiņas, un tās ir bijušas nepieciešams jau gadiem. Eiropas Savienība nodrošināja mieru un labākus dzīves apstākļus miljoniem eiropiešu, un e, toreiz, kad tika uzsākta Eiropas sadarbība, miera jautājums bija ārkārtīgi būtisks. Pirms 50 gadiem Eiropas dibināšanas tēvi runāja par šiem jautājumiem, un tomēr mūsdienās situācija ir nedaudz mainījusies. Eiropa ir ļoti labs kontinents, kurā dzīvot, tāpēc jautājums, kāpēc mums šodien ir nepieciešama sadarbība, joprojām ir aktuāls. Mainījusies ir pasauli un mainījusies ir arī Eiropa, vai nu mums tas patīk vai nē. Šobrīd mēs vēl vairāk esam saistīti viens, not, viens ar otru, bet globalizācija nozīmē ne tikai iespējas, bet arī problēmas. Mēs eh, šobrīd saskaramies ar pandēmijām, ar pārtikas un ūdens resursu noplit, noplicināšanu, ar drošības pasākumu nepilnībām un veselu virkni citu. Tie ir izaicinājumi, kur nepazīst robežu un jācīnās pret tiem mums būs visiem kopā. Mums visiem ir kopīga atbildība, bet mums ir arī individuāla atbildība. Mums, kā Eiropiešiem, uh, ir jācīnās visiem kopā. 21. gadsimts būs eh, sava veida delikāts un trausls gadsimts, bet mums to vajadzētu pārvērst par iespējām. Šā iemesla dēļ pasaulē ir nepieciešama spēcīga Eiropa. Tāda Eiropa, kura varētu runāt vienotā balsī un eh, kura varētu nodrošināt politisko vadību. Par šādu Eiropu arī es iestājos un tādai es ticu. Tā ir tāda Eiropa, kurai ticēs arī jaunā paudze. Šobrīd mēs esam pārmaiņu vidū. Mēs no pēckara uz resursiem balstītās ekonomikas mēģinam pāriet uz zināšanām balstītu sabiedrību. Barozo kungs jau ir teicis, ka Eiropa 2020 būs vajadzīga ar palielinātām investīcijām un ar politisko gribu. Mums būs jāveicina attiecības un jāveicina sadarbības starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Tie ir mērķi, kurus es pilnībā atbalstu, un vienlaicīgi ticu, ka Lisabonas līgums palīdzēs sadarboties dažādām iesaistītajām pusēm. Mēs runājam par to, ka zemeslode šobrīd ir ļoti trausla. Tāpēc vides jautājums būs viens no galvenajiem, par ko mums būs jādomā nākotnē. Kas var būt vēl būtiskāks kā gaiss, ko mēs elpojam, zeme, par kur staigājam, un ūdens, ko dzeram. Cilvēki arvien vairāk sāk apzināties vidas jautājumus, un tas šobrīd jau ir kļuvis par savu veidu morāles jautājumu. Šobrīd eh, par vidas jautājumiem runā visi. Mēs redzam, ka arvien vairāk politiskās partijas sāk runāt par vidas jautājumiem. Ir eh, zinātniski pierādījumi, ka vidas izmaiņas ir izraisījusi cilvēku darbība, un jaunā Eiropiešu paudze vēlas redzēt aktīvu rīcību vidas aizsargāšanā. Mēs vēlamies nodrošināt tādu planētu, kurā būtu vidas daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība un pastāvētu visas dzīvnieku un augu sugas. Patiesībā mēs jau nerunājam par planētas saglabāšanu nākošajām paudzēm. Tas notiks mūsu dzīves laikā. Tas attiecās arī uz sociālo un ekonomisko aspektu. Iespējams, ka mums būs nepieciešama arī sociāla apņemšanās, lai mēs tiktu laukā no krīzes. Protams, ka tas prasa naudu, bet šī nauda nevarētu tikt novirzīta uh, jaunu normu izveidošanai. Mums ir jāmēģina stimulēt ekonomiku un radīt jaunas darba vietas. Protams, mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsma un jaunas darba vietas, taču to mēs varam panākt tikai tad, ja mēs nodrošināsim ilgtspējīgu attīstību. Mums ir nepieciešama uz, zināt, uz eh, zinātniskiem pētījumiem pamatot ekonomiku. Es, kā vidas komisārs, vēlētos uzmanību vērst uz rezultātiem un uz to realizēšanu dzīvē. Japāņiem ir teiciens, ka vīzija bez rīcības ir nomoda sapņi, bet rīcība bez vīzijas ir murgs. Mums ir nepieciešama vīzija, mums ir nepieciešams politikas, kuras balstītos uz eh, zinātniskiem pierādījumiem un eh, zinātni. Un mums ir nepieciešams izveidot vislabākos instrumentus, kuri varētu šo zinātniskos pierādījumus realizēt dzīvē. Vīda ir ļoti sarežģīta, un tāda ir arī pasaule. Tieši šā iemesla dēļ vide, eh, fakt, vidas jautājums faktiski tiek iepludināts citos jautājumos, un es, kā vidas komisārs, uh, Līdz ar to darbošos ne tikai ar vidas jautājumiem, bet arī ar citiem. Es strādāšu un darīšu visu iespējamo, lai vidas jautājumi tiktu iekļauti un iepludināti arī citos kopienas eh, jautājumos. Es vēlētos uzsākt jaunu partnerību ar dalību valstīm un reģioniem, lai nodrošinātu to, ka subsidiaritātes princips nebūtu tikai kā attaisnošanās sauklis, bet tas kļūtu par reālu instrumentu vides apstākļu uzlabošanai. Mums ir jāizmanto dialogs, jo tas tiešām ir ārkārtīgi spēcīgs ierocis. Mums ir nepieciešams dialogs ar jums, ar nevalstiskajām organizācijām, ar uzņēmē darbību un ar starptautiskajiem, starptautiskajiem, eh, starptautiskajām organizācijām. Šobrīd mums ir pieejami vidas dati, kuri balstās uz zinātniskiem pierādījumiem. Mums ir jābūt eh, vienotiem, mums ir jābūt praktiskiem, Es uzskatu, ka galvenais mana komisāra mandāta uzdevums eh, tāda būs trīs. Vispirms mums ir, jā, mums ir efektīvāk jāizmanto resursi. Ja mēs vēlamies nodrošināt ilgtspējīgu un resursu adekvātu izmantošanu, tad eh, mums vajadzētu saprast, ka ekonomiska izaugsme nevienmēr ir saistīta ar lielāku cilvēku resursu izmantošanu. Es uzskatu, ka tas ir iespējams, jo, piemēram, resursu efektivitāte uzņēmē darbībai jau ir iespēja, un viņi to uh, uzskata par vienu no galvenajiem dzinējspēkiem. Es mēģināšu nodrošināt vidas aizsardzības jautājumu iekļaušanu arī citos. Mums ir nepieciešams rast risinājums, lai vidas jautājums tiktu iekļauts ik vienu lēmumu pieņemšanā. Nākamais eh, - bioloģiskā daudzveidība. Pasaules viens no lielākajiem ieguvumiem ir sugu daudzveidība. Mums jau ir pieejami veseli virkne, veseli virkne noteikumu un noteikumu aktu, uh, kas eh, mazina klimata izmaiņas. Un tomēr mums ir jānodrošina bioloģiskā daudzveidība, un mēs vēlamies samazināt globālo sasilšanu un piemēroties globālajām klimata izmaiņām. Tiešām ticu, ka tas, ka šobrīd būs divi komisāri vides jautājumu izskatīšanai, nāks par labu Eiropai un pasaulē. Un treškārt, noteikumu un normu īstenošanu dzīvē. Mums ir vesela virkne vidas likumdošanas, par kuru mēs esam vienojušies. Šobrīd e, vesela virkne šo normu jau ir īstenotas dzīvē. Mums ir nepieciešami vienlīdzīgi spēles noteikumi un paredzamība uzņēmēji darbībai. Es atvainojos, e, turpina priekšsēdētāja kungs. Jums e, jau ir izsmalcījis laiks. Jā, tā tad sloveņu valoda ir vienkārši brīnišķa valoda, pārtrauc Leninen kungs. Es jums dodu vēl vienu minūti. Un tad, tad mēs tiešām būsim dzirdējuši visu par vidēm. Un tagad es dodu vārdu vienu minūti EPP vārdam. Godātais komisāra amata kandidāti, jums ir tā priekšrocība ka jūs jau esat bijis komisārs un līdz ar to jūsu runa to arī labi atspoguļo. Jūs arī zinat, kāds ir procedūra šādās uzklausīšanās. Protams, nedaudz nelielas izmaiņas ir vērojamas, jo laiks ir pagājis. Bet, nu, šī, domāju, tagad tālāk būs ļoti veiksmīga attīstība, šī jūs pievēršanās vidas aizsardzības jomai. Protams, pastāv domstarpības arī starp dažādām politiskajām grupām, tāpat kā starp iestādēm. Uh, Eiropas Savienībā. Un vērojot jūsu rakstiskās atbildes, kā arī uzklausot jūsu iedvedu vārdus, jāsaka, viss likās ļoti saprotams un skaidrs, bet tagad gribētu, lai jūs konkrētāk pastāstītu mums par resursu efektivitāti un resursu stratēģiju, jo tā ir viena no svarīgākajām lietām, kas būs jārisina. Un tīpaši domāju, gribētu, lai jūs pievērstos ūdens jautājumiem. Is, uh... Domāju, ka viena no lietām, ko esmu mācījies, gatavojoties šai uzklausīšanai par vidi, ir tas, ka pieeja vides jautājumiem e, ir jāveido horizontāli. Tātad pāri pa visiem sektoriem, un es esmu pārliecināts, ka nav nekāda cita iespēja visus šos jautājumus visaptverošā veidā risināt. bieži vien manās rokās ir tādas eh, aizliedzošas lietas savukārt. Tās atbalstošās lietas un instrumenti ir pārējo man komisijas kolēģi rokās. Līdz ar to mums eh, domu dalīšanās komisijā nāktu tikai par slikti. Jūs pieminējāt ūdens eh, saglabāšanas princi, jautājumu. Ja skatāmies uz tiesību aktiem, kas pastāv ūdens jomā, tad redzam, ka mums ir apmēram 250 tiesību akti ūdens un atkritumi, tās ir divas lietas, kas ir ļoti sarežģītas. Bet domāju, ka mums jau ir nāc, e, mēs jau esam guvuši diezgan labus panākumus šai ziņā un turpmāk mums vajadzētu skaidri pārskatīt pašreizējo progresu, secināt, cik tālu esmu nonākuši un turpmāko pāris gadu laikā es gribētu sagatavot plānu tādu kā uzmetumu Eiropas ūdeņu saglabāšanai un tur vēlētos pievērsties īpaši upju baseinu saglabāšanai un aizsargāšanai, jo, kā jūs zinat, tad ūdens tiesība akti vairāk pievērsušies citām jomām šobrīd un gribētu vairāk pievērties ūdens taupīšanai, ūdens piekļuvei, klimata rezistencei un tam līdzīgi. Mēs nedrīkstam sasteigt notikumus nedrīkstam uzreiz jau atjaunināt, um, gatavot jaunus ūdens aizsardzības tiesību aktus. Drīzāk jāskatās uz pašreizējiem tiesību aktiem, jāskatās, cik vien, kā veicas ar šo tiesību aktu īstenošanu. Paldies, priekšādātājs pārtrauc. Runātāju papildi jautājums Zēberkungam. Ja es pareizi jūs sapratu, tad jūs domājat, ka šo ūdens direktīvu īstenošana norisinās atbilstīgi šobrīd. Bet kas tad notiek ar plūdu jautājumiem? To visu izraisa klimata pārmaiņas nešaubīgi. Un tas tālāk ietekmē pilnīgi citus sektors. Rūpniecībai vajadzīgs ūdens, lauksaimniecībai vajadzīgs ūdens. Ūdens ir ļoti svarīgs punkts ļoti daudzos sektoros. Vai jūs domājat, ka jums pietiek ar šo pamat direktīvu, lai aizsargātu ūdens jautājumu, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar šo? Un otrs papildu jautājums, vai jūs pārliecināsieties, ka turpmākajā finanšu periodā uh, plānošanas periodā tiek paredzēta resursi arī Eiropas līmenī uh, ūdens jomai. Nu, jāsaka, mums nav tikai ūdens pamatdirektīva, ne, vēl ir arī atkrituma, notekūdeņu direktīva, ir virkne citu direktīvu, turklāt dažas no tām uh, šobrīd ļoti grūti īstenot, tur vēl jāpiestrādā. Ir ja tīpaši jaunajās dalību valstīs ir problēmas ar šo direktīvu īstenošanu. Uh, plūdu direktīva, arī tā ir nozīmīga, arī tā ir zināms tiesību augtu kodols, ir jūras ūdeņu direktīva, tas ir jauns tiesību akts, un mums jāredz, kā darbosies situācija piemērojot šo direktīvu. Nē, es nesaku, ka viss ir pareizi jau noformulēts un izdarīts, nē, bet domāju, ka šobrīd vajadzētu tīri horizontālā kārtā visu šīs direktīvas apskatīt un izvērtīt. Es domāju, jautājums, ko jūs uzdodat par finanšu atbalstu, nenoliedzami ir nozīmīgs, bet ļoti daudz jautājumu ir jārisina caur arī caur citiem kolēģiem, piemēram, caur lauksaimniecības politikas atbildīgo komisāru un tam līdzīgi struktūra fonda ir ārkārtīgi svarīga šai ziņā, un tāpēc man būs jāstrādā roku rokā ar visiem pārējiem komisāriem. Tikai tā varēsim virzīties uz priekšu. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad došu tālāk vārdu Lindai Makēvenai jautājumu uzdošanai. Patočnikuks. Jūs zināt, cik ārkārtīgi svarīgi šīs uzklausīšanas ne tikai parlamentam, bet arī Eiropas sabiedrībai, jo viņi vēl zināt, ko jūs domājat, un tāpēc virkni no jautājumiem, ko uzdos mana grupa, ir jautājumi, ko esam saņēmuši no iedzīvotājiem. Mēs vaicājām iedzīvotājiem, ko viņi vēlas no jums uzzināt, un tā arī pēc tam sagatavojām savus jautājumus. Un gribēju jums vaicāt, Jūs runājat par savu vīziju, jūs sakat, ka jūs nevēlaties kavēties eh, un ri, gribat risināt klimata jautājumus. Kāds ir jūsu mantojums? Ko jūs nesat līdz pēc šiem pieciem gadiem kā vidas komisārs? Jūs apskatāmies uz Dīmas kunga darbu, tad viņš arī strādāja pie klimata pārmaiņu politikas. Ko jūs vēlaties atstāt pēc šiem turpmākajiem pieciem gadiem kā savu mantojumu turpmākajiem darbiniekiem? Nu, ir divas lietas, kas nav konsekvences. Nu, šīs divas minūtes un šis ārkārtīgi plašais jautājums. Jā. Domāju, ka viena lieta, ko gribēju uzsvērt un kas ir sasaistīta ar manu kā komisāru pieredzi šajā, šīs komisijas sastāvā ir tāda. Pirmām kārtām. Uh, gribēju panākt uzmanību šiem jautājumiem politiskā līmenī, jo domāju, ka ļoti svarīgi, lai dažādi veidi jautājumi saņem politisku atbalstu. Sabiedrības eh, atbalsts arī ir ļoti svarīgs. Visi jautājumi, ko uzsvēru kā prioritārus, eh, un tagad tajos vairs neiedziļināšanos, bet viens no tiem to starpā, kas bija līdz ar to ļoti kritisks, bija pētniecība un izstrāde, bija tas, ka izstrādes un pētniecības jautājumi tiks skatīti tādā izolētā veidā, bet mums jāzina, ka dzīvojam tirgus ekonomikā. Mēs taču zinām, ka tas, ko darām, pārvaldot, piemēram, izaugsmu un nodarbinātību, tas viss ir jāsasaist arī ar pētniecību un izstrādu un tam līdzīgi. Un tāpēc vīdes politikas jomā tieši to vēlo, vēlos panākt. Domāju, ka esmu kvalificēts, lai to darītu. Jums vēl viena minūtes ļoti atvainojos, Potočekungs. Gribētu dienestiem šo te monitoru varbūt palikt 15 centimetriņus uz vienu sānu, tā lai jūs varat, Potočekungs, redzēt arī pulksteni, kas tur parādās. Tātad turpināšu. domāju, ka tas, tā galvenā lieta, kur var piedāvāt pievienoto vērt, vērtību, ir šī spēja savest visus aspektus kopā, nodrošinot visaptverošu pieeju. Un es patiešām ticu, ka te ir ļoti liela uzlabošanas iespēja. Es neesmu tas cilvēks, kas centīsies sniegt jums kaut ko pusgada laikā vai gada laikā. Nē, man ir vajadzīga šī ilgtermiņa plānošana. Ir, protams, svarīgi pievērties visiem jautājumiem, bet domāju, ka pats galvenais ir šis piecu gadu posms. Tātad ilgtermiņa plānošana, un šo gadu laikā es gribētu, lai jūs pēc tam mani atceraties, un šo laiku atceraties kā laiku, kad esam labi kopā pastrādājuši un esam daudz ko arī panākuši. Kris Devis tālāk. Nē, atvainojiet, papildus jautājums. Jā, neesam vēl pieredzējuši pie procedūras atvainos priekšsādātājs un dod vārdu Lindai Makevenai. Priecājos, ka jūs pieminējāt nodarbinātību darba vietas, jo tas jau mums visiem šobrīd tuvu pie sirds, ņemot vērā ekonomikas krīzi. Kā jūs atbildētu tiem, kas saka, šobrīd mēs nevaram atļauties veikt ieguldījums vidējums, pirmām kārtām jādomā par darba vietām? Investīcijas uh, in, vidē nozīmē investīcijas jaunās darba vietās. Es domāju, tas ir pilnīgi skaidrs. Es domāju, ka tas ir skaidrs ikvienam, un vislabākais, kā to izskaidrot, ir pastāstot, ka klimatu pārmaiņu stāstu šo te kopējo kontekstu. Jautājums, kas mums jāuzdod, kad risinām šos jautājumus, ir tāds, vai klimata pārmaiņas ir realitāte. Tas ir vienīgais jautājums, kas ir nozīmīgs šajā gadījumā. Un ja mūsu atbildu šo jautājumu ir jā, ja klimata pārmaiņas ir reāls un tās ir, izmain, iz, protams, izraisījuši cilvēki, tad tādā gadījumā visas nākamās atbildes, kā uzņēmiem rēģēt, uz to ir pavisam vienkāršas kas ātrāk ieies šajā jomā un nodarbosies ar vidas, vidas aizsardzību, tas arī būs tas, kas pelnīs. Un mūsu ziņā ir dot skaidru un gaišu informāciju, ka tieši šajā virzienā ir jā, jāiet. Un viņiem nav vajadzīga pieklājība no mūsu puses un kaut kāda takta izjūta. Nē, viņiem ir vajadzīga paredzama ilgtermiņa plānošana un nostāja. Ja, vēl, ja mēs e, to spēsim nodrošināt, tad mums būs panākumi. Paldies tālāk Krisam Dēvisam vārds. Komisāra ameta kandidāta kungs, jūs ievad vārdos, eh, jūs bijāt lieliski, vienkārši varbūt jums neizdevās ievērot ļoti to laiku, bet šie, šie vārdi nāca no sirds. Gribēju jums vaicāt, vai jūs pazīstat kādu individu, vai varat nosaukt kādu konkrētu individu, individu pasaulē, kurš būtu, kuram būtu tikpat liels potenciāls vidas prakses virzīšanai, kā Eiropas Savienības vidas komiteja. Uh, Es vaicāju to tāpēc, lai, jo gribu zināt, vai jūs saprastat, cik milzīgi svarīgs ir šis darbs un kādu potenciālu tas piedāvā, jo tādā veidā mēs varam nodrošināt vadošo lomu ne tikai šeit, bet arī visā pasaulē. Tātad, vai jūs būsiet tikai vēl viens kārtējais komisārs, kas bīdīs direktīvas ar sistēmu, vai jūs tiešām nodrošināsiet šo vadošo lomu visai pasaulē, izstrādājot tālāk ilgspējīgas vidas aizsardzības prakses un virziens, vai jums pietiks drosmes un izturības? Nu, man īsā atbild būs jā, bet tā kā man tiek dots divas minūtes, tad varu mazliet izvērsties. Viena lieta, par kuru jūs noteikti man jautāsiet vēlāk, un tas ir tas, kāds ir bijis iepriekšējais šis portfels, un tagad, lūk, šis portfels ir sadalīts divās atsevišķās daļās - klimata pārmaiņas un vida. Uh, Un pavisam atklāti runājot, tajā brīdī, kad izskatīju visas tās lietas, kas saistīts ar šiem portfeļiem, tad es domāju, ka te darāmā ir tik ļoti daudz, ka skaidra vīzija un pārskats pār šiem jautājumiem ir vienkārši, tas ir kaut kāds brīnums, es pat nezinu, vai tas ir iespējams. Kad jautāju savam priekškājējam, Dimasa kungam, kā viņam ir izdevies, cik liels apjo, cik apjomīgs ir šis darbs, viņš teica, nu, cik vien jums tīk darba nekad nepietrūks. Tātad es apzinos, ka esmu tādā pozīcijā, tādā amatā, kur man jāuzņem šī līderiskā lo, līdera loma, un tāpat laikā mēs nesam vienīgie, kas saprot, ka pasauli mainās. Mēs neesam vienīgie, kas saprot, ka ir ļoti svarīgas pārmaiņas, un tās visas var ietekmēt mūsu ļoti delikāto pasauli. Varbūt citiem ir mazliet citādāks viedoklis, citi vairāk pievēršas, es nezinu, tehnoloģiskām attīstībām un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka ir vajadzīgi visi šie aspekti. Un līdz ar to tāda vienlaicīga pieeja ārkārtīgi nozīmīga. Es domāju, ka ir arī citi, kas saprot, un tāpat laikā mūsu sava darba kārtība jāvirz uz priekšu, jādara viss iespējamos, lai mēs saglabājam šo līderu pozīciju. Bet, piemēram, ja notiek tādas lietas kā Kopenhāgenes konferences, tad tādā gadījumā nedrīkstam atkāpties. Nedrīkstam atkāpties no saviem plāniem un saistībām, ko esam likuši uz galda. Nē, mēs drīkstam pārsvērt, um, pārdomāt tikai to, kā turpmāk iesaistīt šajā šī mērķa sasniegšanā pārējās interesētās puses. Un tieši tā es redzu arī savu lomu. Paldies! Paldies! Papildus jautājums Krisam Devisam. mums jāsāk prakti, mums taču beidzot jādara tas, ko sludinām, jāizsnē tas, ko sludinām. Un e, jūs runājat šeit par tiesību aktiem, kas jāizsnē, ir ļoti daudz tiesību akti, ko dalību valsts nav īstenojušas. Es vienkārši domāju, ka komisijas īstenošanas procedūras ir pārāk sausas, pārāk uh, juridiskas un tās nav praktiskas. Un šie jautājumi netiek pieminēti vides ministru padomēs. Jāsaka, komisija nav, bij, nav gribējusi pēdējo gadu laikā rādīt ar pirkstu uz ministriem, uz dalībvalstīm, kas neīsteno tiesību aktu, tiesību aktu. Vai jūs atkal paslaucīsiet šīs lietas zem paklājiņa, ja jūs tomēr esat gatavs arī norādīt ar pirkstu uz vainīgajiem, uz tām dalībvalstīm, kas nav īstenojuši tiesību aktus? Mana pieeja šai gadījumā būs tāda div, divslāņaina. No vienas puses ir tā, ja mēs esam pieņēmuši tiesību aktus, aktus, tad tie ir jāizteno. Par to nevar būt nekāda šauba, jo gal galā par šiem tiesību aktiem esam vienojušies jūs un dalībvalstis. Par to visu ir vienojušās un dalībvalstis ir uzņēmušās saistības. Tāpēc mana juridiskā, likumiskā loma ir panākt šo aktu īstenošanu. No otras puses, protams, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt arī palīdzīgu roku dalību valstīm. Tā, lai jebkurā brīdī, kad tas ir iespējams, kad pietrūkst izpratnes par tiesību aktu, kad ir nepieciešama zināšana apmaiņa, apmaiņa ar paraugu praksu, lai mēs to arī darītu. Intervijā Slovenijā man uzdeva jautājumu par vidi, un, un protams, es toreiz atbildēju, ka es nevaru jums atbildēt, jo neesmu vēl informēts par šiem jautājumiem, bet jautājums bija šāds, vai es kā es reaģētu, ja man jārēģē, būtu, pre, jā, būtu jārīkos pret Sloveniju, jo tā būtu kaut ko pārkāpus. Un es teicu, es rīkotos tieši tāpat kā attiecībā uz jebkuru citu dalībvalsti, jo tas ir visu pilsoņu interesēs. Paldies, tālāk Karš Luters. Varbūt, Patočikungs, ja jūs redzat pulksteni, jūs varētu tomēr ie, ievērot šo viens minūtes limitu. Tālāk, Šlīterkungs. Paldies. Es uzdošu jautājumu zviedriski tātad uzliekat austiņas. Tātad eh, šeit eh, tika pieminēts rīčs, tā ir ķimikāliju re, eh, regula, un mēs runājam par lielāko draudu veselībai, mēs runājam par toksiskām un bioloģisko daudzveidību ietekmējošām vielām. Uh, Rīč ir vesels saraksts ar saraksti, ar, ar kaitīgajām vielām, un ko e, tas ir tāds tā kā priekšlaicīgs saraksts, un ko jūs darīsiet divu gadu laikā, lai šīs substances tiktu, padar, tiktu pasludināts par uh, kaitīgām. Uh, Šobrīd, eh, šobrīd ir definīcija par POPs, kur tika pieņemta Kopenhāgenes konferencē, un 11 dalību valsts jau ir pasludinājuši to par nepietiekamu. Ko jūs domājat darīt šajā jautājumā? You, uh... Es eh, varbūt vispirms eh, atbildēšu to, kā es principā uzskatu mums vajadzētu izturēties pret visiem likumdošanas aktiem, kurus esam pieņēmuši. Uh, Tiesību aktu realizēšana dzīvē nenozīmē sarunas par to, kā vajadzēja izskatīties tiesību aktam. Sarunlaiks ir beidzies, mēs esam panākuši vienošanos, mēs esam pieņēmuši tiesību aktu, kas ir jārealizē dzīvē tieši tādiem instrumentiem, kādi ir atrunāti tiesību aktā. Uh, Līdz ar to jūs runājāt par šo kandidātu bīstamo vielu sarakstu. Šajā sarakstā ir 15, 15 eh, vielas, un eh, mana atbilde ir nē. Es esmu jau runājis ar Tajānī kungu, manu kolēģi, kurš arī ir zināmā mērā atbildīgs par rīču realizēšanu dzīvē, un mums ir jāsadarbojas un kopīgi jāstrādā šajā jomā. Katrā ziņā šī ir tā nozara, kurā es, līdz ko sākšu strādāt šajā amatā, ja sākšu, es e, veltīšu vislielāku uzmanību. Mēs jau esam parunājuši, ka, ja pareizi atceros Helsinkos, kur atrodas e, Eiropas ķimikālija aģentūra. Mums šai aģentūrai ir jāpasaka pilnīgi skaidri, ka mums ir dzīvē jārealizē tas, ko esam vienojušies pie sarunu galda. Bet, ja jūs runājat par šo sarakstu papildināšanu, tad atbildi ir nē. Es tagad izmantošu tehnoloģiju mikrofonu. Tātad otrā mana daļa, daļa bija par uh, pops definīciju. Tātad ša, daudzām dalību valstīm šī definīcija nepatīk. Vēl bez tam 2008. gadā par nanomateriāliem komisija pieņēma lēmumu, ka patreizējie likumdošanas akti ir pietiekami. Un tomēr tas nozīmē, ka mēs mēģinam noķert planktonu ar lielizmēra tīkliem. Tātad kāds ir jūs skatījums uz nanomateriāliem? in three hours we will learn. Pēc trim stundām jūs to redzēsiet. Tātad jūs eh, runājat par kritērijiem. Tas ir eh, atbilstošs jautājums. Atkal es uzreiz sazināšos ar eh, kolēģi Tajāne, lai mēs varētu sākt strādāt pie šī jautājuma. Es esmu pārliecināts, ka ir šīs problēmas ar definīcijām. Uh, ja jūs gribat man nostāju, ko es principā domāju, runājot par vielām, vai tās būtu kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas, vai arī e, šīs bioloģiski akumulatīvās un toksiskās, mums ir jāzina, par kādām vielām mēs runājam, par ļoti bīstamām vielām un kā pret tādām ir arī jāizturās. Uh, Paldies, Julija Giliņa, lūdzu. Paldies. Mans eh, jautājums arī būs par ieviešanu, ko jau dažas reizes pieminēja, un jūsu atbildes bija vispārīgas. Tātad es eh, uzdošu šo jautājumu savādāk, ņemot vērā jūsu iepriekšējās atbildes. 2009. gada novembrī eh, komisijas atskaitē mēs saņēmām uh, dažus eh, atskaits no komisijas. Tā tad eh, ir vairākas eh, sūdzības ar neat, likumu neievērošanu, nelegālu atkritumu izgāšanu un citām problēmām. Tātad direktīvas izpildu paliek neapmierinoši, tātad ir konkrēti jautājumi, uz kuriem uh, būtu jāvērš jūsu uzmanība un no pilsoņu viedokļa. Tātad, ja kaut kas netiek ieviests, tad pilsoņi cīnīski sāk uztvert nākamos likumus. Jā, mums eh, visiem ir vienāda apstākļa, tātad man atbilde ir tāda, ka pašlaik Jūs eh, nevarat gaidīt, lai es zinātu katru lietu detaļās. Es zinu, ka ir daudz eh, lietu un daudz pārkāpumu, kas notiek. Mums ir eh, no 500 līdz 600 sūdzībām gadā. Tāda ir situācija es darīšu visu, kas ir manos spēkos no vienas puses, lai ieviestu to, ko mēs esam pieņēmuši, un no otras puses pie kā man vienmēr būtu jāstrādā, īpaši otrā termiņa laikā, otrā termiņa pusē, tad, kad es zināšu uh, labāk. Uh, šī termiņa laikā es uzzināju, ka pirmajos divarpus gados es vairāk mācījos, un otrajos es jau biju pārliecinātāks par savām zināšanām. Tā tad ir vajadzīgas vienkāršotas, vienkāršotu regulāciju. Ne tāpēc, eh, lai būtu vieglāki kriteriji, bet eh, lai ieviešana būtu pēc iespējas vienkāršāka, jo tas ir dabas aizsardzības interesēs. Um, thank you. Um... Paldies. Es vēl īsti nedzirdēju to, ko es gribēju dzirdēt. Vai cik svarīgs šis jautājums ir jūsu dienas kārtībā, šī ieviešanas kontrole, kā tas notiek dalību valstīs, vai jūs piešķirsiet šim jautājumam lielāku e, nozīmi? Un varbūt mums vajadzētu piešķirt mor noteikti moratorijas jauniem likumiem, kamēr netiek ievērot esošie svarīgāks dienas kārtībā tas ir nosacīts jēdziens. Tātad tas nozīmē, ka mans uh, kolēģis savu darbu nedarīja pienācīgi. Es varu jums apsolīt, ka es rūpīgi sekošu ievērošanai, jo es domāju, ka tikai ieviesta likumdošana ir īsta likumdošana, kas nodrošina vīdes uh, aizsardzību, jo, ja likums nav ieviests, tad tas ir nederīgs. Es nenoteikšu moratorijas, bet būtu rūpīgi jāizdomā, kā mēs organizējam pasākums, lai tie būtu pēc iespējas lētāki, pēc iespējas vērtīgāki, bet lai tie tiktu realizēti. Tas ir svarīgi. Nach Ihrer Sicht soll Europa bei der Entwicklung globaler Politikgestaltung. Vai jūs domājat, ka Eiropai būtu jābūt vadošajai, izstrādājot e, globālus mehānismus, lai nodrošinātu vienādus e, noteikumus visiem? Uh, Vai jūs gribat ekoloģiski atbildīgu ekonomiku, ko var ieviest ar papildus regulāciju, vai jūs domājat, ka tirgus pats var sakārtot šo jautājumu? Tāpat es gribētu zināt, ko jūs domājat par zināšanu nodošanu bez patentiem eh, treš, jaunatīstības valstīm. Es domāju, ka mēs runājam par uh, startautisku raksturu jautājumu, tātad, ko, kā es teicu, ievadrunā, uh, tas ir pasaules mēroga darbs un arī sekas uh, tam ir pasaules mērogā. Tātad starptautiskā sadarbība ir obligāti vajadzīga. Tātad ANO strādā ar šo jautājumu, ir ANO vidas komiteja mums ir jāpiedalās šajā procesā un Kopenhāgenes eh, samits arī parādīja, ka mēs nopietni eh, strādājam pie vīdes jautājumiem. Es domāju, ka eh, starptautiskais sadarbībai ir jābūt mūsu darba pamatā pie vīdes jautājumiem. Ja jūs man jautājat par regulāciju un tirgus uh, instrumentiem. Man šeit ir vairāki dokumenti, tie ir rokrakstā. Ir jābūt vienotai pieejai, lai tā būtu veiksmīga, ir jābūt politiķu vadībai. Sabiedrībai ir jāpieņem šīs iniciatīvas, ir vajadzīgs atbalsts Um, ir vajadzīgs finansējums. Tātad visi šie apstākļi kopā un arī tirgus ir vajadzīgi. Dažreiz uh, labāk ir atstāt jautājumu tirgus ziņā, dažreiz tas ir jāregulē. Es domāju, šī vienotā pieeja ir vienīgais, uh, kas būs veiksmīgs. Jeb jebkuros, jebkurā šajā jautājumā jums būs eh, problēma. Ja, ich habe jetzt verstanden, dass Sie der Regulierung kein. Ja, tagad es sapratu, ka tātad regulācija nebūs eh, jums eh, galvenā prioritāte. Uh, Kā jūs redzat Eiropas investīcijas programmu, lai ekonomika kļūtu zaļāka un veidotu vairāk darba vietu? Vai jūs atbalstītu šādu investīciju programmu? Es nedomāju, ka regulācija nebūs prioritāte. Regulācija ir jālieto. Piemēram, ja mēs runājam par CO2 emisijām, es atbalstīju stingru regulāciju, bet uh, no otras puses arī autorūpniecībai būtu eh, jāpiedalās šajā procesā. Tātad valsts un privātās partners sadarbība. Arī palīdzība autorūpniecībai šajā pārejas periodā, ko mēs uzliekam. Tātad sadarbība ar privāto eh, sektoru ir eh, svarīga, jo mēs uh, varam palīdzēt viņiem sasniegt tādu stāvokli, lai viņi atkal varētu strādāt ar pēļņu. Tas ir mūsu uzdevums. Tomēr regulācijai ir jābūt stingrai. Noteikumiem jābūt stingriem, bet paredzamiem. Paldies, eh, Paul Natal. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad es uh, gribētu sākt ar to, ka novēlēt visiem laimīgu un uh, augstu jauno gadu. Tātad tagad mēs uh, sākam runāt par šo tā saucamo globālo sasilšanu, lai gan uz ielas mēs uh, redzam kaut ko pretēju. Ja mēs apskatām pasauli pēdējos simt tūkstošu gados, kas ir saprātīgs periods, ko mēs, eh, lai runātu par klimatu izmaiņām, tad eh, šeit redzam globālu temperatūras pazemināšanos. Vai jūs nedomājat, ka mēs eh, esam bijuši pārsteidzīgi domājot, kā cilvēks var ar saviem spēkiem izmainīt klimatu? Tā kā Agrāk es atbildēju par zinātni un pētījumiem. Es eh, zinu, kā zinātnieki nevienmēr vienojas par visiem jautājumiem, bet ja ir kaut kāda vienota uzskata, tad tie ir jautājumā par klimata izmaiņām. Mums ir startautiska diskusija grupa ar 600 pasaules vadošiem zinātniekiem, lai gan godīgi sākot arī daļa no viņiem nepiekrīt šai globālajai sasilšanai. Tomēr nevienā nozarē nav pilnīga vienprātība. Tātad man atbildi būs nedaudz provokatīva. Ja jums pieņemsim, ka jums ir taisnība un man nav, un ko tad tas nozīmētu? Vai mūsu politika joprojām ir pareiza un vai uh, mums būtu jāturpina tomēr vidas aizsardzība? Mana atbilde ir jā. Tātad pat, ja izrādītos, ka šī globālā sasilšana nenotiek, politika nemainīsies no tā. Tātad, ja taisnība ir mana, Un ja mēs tad ievērojam uh, šos dažus uh, uzskats, kas tad notiktu? Tad notiktu pilnīgi katastrofa, lai gan es domāju, ka mēs nenonāksim tādā krīzē, no, kad mēs tikai mācīsimies no sekām. Uh, es domāju, ka mēs esam pietiekoši atbildīgi un mums nebūs tādas ekoloģiskās krīzes kā ekonomikā, ka mēs rīkosimies saulaicīgi. Tātad par vienprātību ir 30 tūkstoši parakstu zem Oregons deklarācijas, bet tas nav vienīgais jautājums. Uh, kas notiks, ja jūs uz zinātniska pamata uzliksiet nodokļus un cilvēks zaudēs darba vietas? Un tas viss tik pamatots uz kompjūteru modeļiem, tātad vai tie ir ticami un vai uz šādu pamatu var, teiksim, slēgt darba vietas. Mūsu datortehnoloģijas ir daudz, daudz kur tālāk attīstījušās un daudz ko izskaidro. Bet es jums gribu pateikt, ka neviens nestrādās pret uzņēmējiem. Mēs tikai gribētu, lai uzņēmumu loģika eh, piemērotos tam, ka mums ir jauna rūpnieciskā revolūcija, tātad arī vides eh, ietekme uz vidi ir jāņem vērā. Uh, Tas viss ir vienkārši. Ja mēs uh, savā loģikā ņemam vērā arī ekoloģijas izmaksas, mēs kā klienti, es domāju, tad mēs ejam ilgtspējīgā virzienā. Par nodokļiem neuztraucieties, eh, tas ir valdības uzdevums un valdība vienmēr savāks eh, nodokļus Es domāju, labāk viņi to savāc par vidas eh, nodokļiem nekā par citiem. Paldies! Tātad otrais jautājuma rauns. Pirmais jautājums no Aņas Vaisgerberes. Potočņikungs, eh, es nejautāšu par to, ka likumdošana netiek ieviesta, bet es jautāšu par atšķirībām ieviešanā starp dažādām valstīm. Uh, Vides politika ir ambicioza un tā ir jāpasargā mūs no pārobežu piesārņojuma, bet eh, tā ir jānodrošina arī eh, vienāda apstākļa konkurencei. Bet tas ir grūtāk, ja katrā valstī eh, likumi tiek ieviesti dažādi. Piemēram, ir direktīva par gaisa kvalitāti. Un tā tad uh, dažādās dalību valstīs ir atšķirīgi kriteriji šīm bīstamajām vielām, kas ir atšķirīgi piesārņojuma līmeņi, kas ir pieļaujami. Potočnīkums, ja jūs teicāt, ka jūs sekosiet likuma e, ievērošanai, tad e, kā jūs e, sekosiet šim procesam, lai šīs atšķirības tiktu samazinātas un būtu vienādi noteikumi konkurencei? ļoti labs jautājums, jo tas ir grūti atbildams. Es domāju, ka mēs eh, dažus eh, rādītājus apskatām ļoti rūpīgi, un es arī to gribētu darīt. Mēs veidojam jaunu datu bāzi, kas mums dos labāku informāciju. Tā tika izveidota 2008. gadā, cik man zināms, un tā būtu jāpastiprina. Es eh, arī tuvākajā laikā apmeklēšu Eiropas vides aģentūru Kopenhāgenā un es eh, rūpīgi iepazīšos eh, ar situāciju un mēs redzēsim, ko mēs varam darīt šeit, jo tikai laba informācija un tikai pamatots lēmums ir pareizs. Gatavojot likumdošanu un izvērtējot visu informāciju, tad, ko mēs bieži darām vīdas jautājumos, mums ir jāņem vērā, ka ir jābūt vienādiem noteikumiem, labai regulācijai un arī ir jāņem eh, vērā šīs atšķirības starp reģioniem un kāds ir eh, to pamatojums. Eh, tai būtu jābūt daļai no mūsu loģikas, un mums tā vajadzētu domāt nākotnē. Jā, Runājot par tām problēmām, kuras nepazīst robežas, protams, ir arī tādas, kuras var tikt atrasināts tikai dalību valsts līmenī, un tādā līmenī tām arī būtu jātiek risinātām. Daudz Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka tieši augsnes un uh, ūdens direktīvā dalību valstīm vajadzētu labāk sadarboties un pašām risināt šīs problēmas. Kāda būtu jūsu Eh, atbildi par to, ko mums vajadzētu darīt augstnes aizsardzības direktīvā. Komisāra kandidāts. Kā jau es teicu savā ievadrunā, es uzsvēru, ka nevajadzētu izmantot subsidiaritātes principu kā attaisnojumu nekā nedarīšanai. Taču no otras puses es eh, tiešām palīdzēšu visām dalību valstīm ieviešanas ziņā Runājot par augsnes direktīvu, ja atceros, tā tika pieņemta 2006. Tā tika, par to sāk runāt 2006. gadā, un, protams, ka mums vajadzētu atrisināt šo jautājumu padomē. Mēs zinām, ka pret šo direktīvu iebilst piecas dalību valsts, un tāpēc mums nav vajadzīgais kvalitatīvais balss vairākums. Es uzskatu, ka Šis ir viens no jautājumiem, kuros, kur, kurš būtu jārisina Eiropas līmenī, jo tā ir tāda joma, kurā nav pietiekami daudz likumdošanas aktu. Protams, es apzinos, ka ir dalība valsts, kas ir sasniegušas ārkārtīgi daudz, un tomēr augsnes direktīvas nozīmīgumu mēs nevaram nenovērtēt pārāk augstu. Un tagad Andres Perelio Rodrīgas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Patočņikungs. kungs. Ir ārkārtīgi patīkami jūs redzēt mūsu uzklausīšanā, un es vēlētos dzirdēt konkrētu atbildus konkrētu jautājumu. Kādi ir jūsu, kādi ir jūsu centieni septītās vides ietver programmas jautājumā? Jo sastā ietver programma tomēr ir sastapusies ar veselu virkni šķēršļu. Jau kādu laiku mēs esam vidas komitejā runājuši par šiem jautājumiem, un tomēr es tiešām uzskatu, ka mēs nedrīkstam šaubīties un eh, likt jautājumu zīmes pie vesaras virknes jautājumu. Tātad, ko jūs domājat darīt un kā atbildēt Eiropas parlamentam šiem jautājumiem? Paldies! Mums ir seši vides eh, rīcības plāni un eh, sestais tātad darbojās no 2002 līdz 2012 gadam. Šobrīd e, Eiropas parlaments ir pieprasījis šā rīcības plāna ārēju novērtēšanu, neatkarīgu novērtēšanu, un tā arī tiek veikta. Vēl bez tam šobrīd mēs esam sagatavojuši tā saucamo SOIR, ko ir sagatavojusi Eiropas vidas aģentūra. Tie ir divi elementi, par kuriem mēs vēlētos sagatavot izvērtējumu, un tas ir paredzēts 2011. gadā. Jūsu jautājums tiešām bija konkrēts, Jūs jautājat par to, ko es uzskatu par septīto vidas rīcības programmu. Ja es balstītos uz brīfingā iegūtajām zināšanām, tad jūs jau zinat, kāda būtu mana atbilde. Formāli raugoties, es, protams, nevaru uzņemties nekādas saistības, jo mums ir jārunā par viedu regulāciju, kas kaut ko tieši, kas tiešām radītu atšķirību. Taču jautājot par šo dokumentu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kas tika pieņemta 2002. gadā. Es eh, tiešām uzskatu, ka 2020. gadā mums jau būs uh, konkurētspējīga sabiedrība, taču septītais vides rīcības projekts būtu jādiskutē. Un es uzskatu, ka to vajadzētu uzskatīt par priekšnoteikumu un instrumentu, mums to vajadzētu uzskatīt par nākotnes iespēju. Līdz ar to, vismaz pēc mana viedokļa raugoties, tas ir labs. Paldies, Patočnik kungs. Es eh, tiešām domāju, ka Mums ir jārunā arī par gaisu, mums ir jārunā arī par reģionālo politiku, bet ir dalība valstis un ir pat eh, pilsētas, kurās eh, gaisa aizsardzības ziņā nav tikpat kā nekāda noteikuma. Bieži vien problēma tiek eh, mētāta kā bumbiņa no vienas ministrijas uz otru, un neviens par to neatbild. Vai jūs konkrēti darīsiet to, kas jūsu spēkos, lai tiktu pieņemti instrumenti, lai lielajās pilsētās būtu tīrs gaiss, īpaši tādās eh, valstīs, kurās noteikumi nav pietiekami strikti. Tā tad, eh, jā, tas bija papildu jautājums, un tomēr es nedomāju, ka eh, būtu. Es tagad dodu vārdu Krāmerkungam. Tātad, nē, lūdzu vārds komisāra kandidāta kungam. Runājot par äh, birokrātiju, tātad pēdējos gados mēs esam pieņēmuši tādu vidas likumdošana, kura nesasniedz mērķus, tikai palielina birokrātiju. Jūs runājat par vairākām iniciatīvām. Mēs runājām par sekām, par praktisku ieviešanas iespēju, par to, ka vajadzētu izvairīties no likumdošanas dubultošanās. Par to runāja arī jūsu priekšgājējs. Mans jautājums. Vai jūs uzskatiet, ka vides nozarē ir kādas tādas jomas, kurās vajadzētu ieturēt pauzi jaunas likumdošanas pieņemšanā un ieviest dzīvē jau esošos likumdošanas aktus? Komisāra kandidāts. Runājot par seku novērtējumu, tad es tiešām uzskatu, ka mums vajadzētu visā ietekmes novērtējumā ņemt vērā vides aspektu. Un tas arī tiek darīts. Uzskatu, ka sarežģītos tiesību aktos un tiesību aktos, kur ir saistīti ar lieliem izdevumiem, mēs nesam ieinteresēti neņemt vērā vidi. Taču tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu ņemt vērā visas iespējas. Tātad eh, mūsu uzdevums ir aizsargāt vidi. Līdz ar to mums ir jāmēģina tas darīt pēc iespējas labāk, pie tam pilnīgi visās dzīves nozarēs. Runājot par vienkāršošanu, tad tā ir viena no tām jomām, un šeit būšu godīgs un atklāts pret jums. Es uzskatu, ka tieši vienkāršošana būs viens no galvenajiem mana komisāra posteņa prioritāriem jautājumiem. Vienīgais, ko varētu pateikt, ka mandāta beigās situācija ir tāda, ka manam priekš, priekšgājējam bija iespēja vienkāršot, jo viedoklis ir samērā skaidrs par to, ko vajadzētu vienkāršot, un tas ir visiem zināms. Vēlētos varbūt paskaidrot, kādi ir ideju un loģiskās domāšanas principi. Protams, vieda regulācija, samazināt birokrātiju, tam būtu jābūt vienam no mūsu domāšanas algoritma aspektiem. Es šobrīd, eh, jūs esat vidas komitejas deputāte, es iespējams būšu vidas komisārs, un mums ir jādarbojas kopā, lai nākotnē mēs panāktu labāku likumdošanu. Runājot par eh, rūpniecības izmešiem, tad mums ir jāsadarbojās, lai tos samazinātu. Yeah. Kommissar, kann ich Sie darauf Komisār kungs, vai es varu tad jūs turēt pie vārda, kad netiks dot, nā, no jums nenāks vairs nekāda jauna tiesība akti bez pamatīgi ietekmes novērtējumu tad, kas tika īstenots jau iepriekš. Jā, jā, jā, es domāju, ka tieši tāds arī būs. Jūs varat man turēt pie vārda, katram tiesību aktam pilnīgi noteikti ir jāiziet pamatīgs ietekmes novērtējums. Un šāds ietekmes novērtējums ir jāveic ņemot vērā visus vidas aspektus nenoliedzami. Lielas paldies, saka priekšsādātājs, tā es tad Delangen kungs. Delange. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Mans jautājums par bioloģisko daudzveidīgu. Jūs jau to pieminējat, ka viena no prioritātēm uzskat, ka tā tiešām ir šī prioritāte arī šim parlamentam. Viens no mūsu galvenajiem instrumentiem tās aizsardzībā ir Natūra 2000 tiesību akti. Apmēram 120 pārkāpumu procedūras ir uzsākts pret uh, dalību valstīm šīs programmas ietvaros. Da, daļa tāpēc, ka dalību valsts, tieši tā kā kolēģi minēja, nepietiekami īstenojuši tiesību aktus, un šīs, dal, šīm dalību valstīm, protams, jāsaņem sots. Bet citi pārkāpumi proc, procesu uzsāk tāpēc, ka atsevišķām dalību valstīm grūtības īstenot šo tiesību aktu problēmas. Nu, piemēram, ļoti neskaidru definīciju dēļ, kāda tad ir fakti un kā tos mērīt un tam līdzīgi. Tiesību akti tika pieņemti 2000 no 79. gada netiek ņemta vērā klimata pārmaiņu jautājumu. Vai jūs esat plānojis šo bioloģiskās daudzveidības tiesību aktus atjaunināt, vai nāks jauni priekšlikumi, vai jaunas vadlīnijas dalību valstīm, piemēram, precizējot šīs definīcijas, vai, piemēram, runājot par apmaiņu ar labāko praksi? Potočņikungs. Nu, jautājumu būs, atbildi vairāk sniegšu par jautājumu otro daļu. Nu, lai izteiktos specifiski, gribētu teikt, ka bioloģiskā daudzveidība ir ļoti plašs jautājums. Te ir virkne lietu, kas jāņem vērā viens no šādiem aspektiem no tiesību aktu īstenošanas jomas ir tas, ka atsevišķos gadījumos definīcija diezgan skaidrs un Natura 2000 ir skaidrs, šī dzīvotņu direktīva ir ļoti skaidra. 35,5% uh, NATO tiesību akti netiek, izpī, netiek īstenot pilnībā, lai jūs zinat šos dak, datus. Domāju, ka svarīgi īstenošanu apskatot, uh, ņemt vērā, ka jāīsteno tiesību akti ar to mērķi, ar kādu tie tika pieņemti, respektīvi viss, kas notiek natūra jomā, notiek saskaņā ar principu, ka mums ir jāaizsargā, jāsaglabā daba, bet tas nenozīmē, ka šīs rīcības šajā jomā tiktu aizliegtas. Ļoti daudzos gadījumos ir ļoti labi piemēri. Jūs arī minējāt šos piemērus, kas mums būtu jāizmanto, kam mums būtu jāsako, un esmu gatavs iet šai virzienā, tātad apmainīties ar zināšanām, ar paraugu praksi. No otras puses, es pats personīgi gribētu apmeklēt konkrētas valsts, piemēram, Nīderlandu vai Vāciju, un tur redzēt, ja mācīties varbūt no viņiem, no šiem labākajiem piemēriem, kā praksē īstenot tiesību akti. Gribu pat savām acīm redzēt, kādas arī ir tās reālās problēmas, kāpēc tiesība akti nevar tikt īstenot. Es domāju, tas būtu pareizais veids, kā virzīties uz priekšu. Runātājiem atkal beidzas laiks. Liels paldies, saka jautājumu uzdevēju, paldies par šo proaktīvo attieksmu un ka esat gatavs uzņemties iniciatīvu no Eiropas puses. Nu, 2010. gada mērķis mums neizdosies izpildīt, bet, nu labi, tagad 2015. gada mērķi. Kas būs tā galvenā tēma, kas jāmaina Eiropas Savienībā, lai mēs varētu šos nākamos eh, mērķus biodaudzveidībā sasniegt? Līdz šim tas mums nav izdevies. Atbildes beigas iepriekšējiem jautājumiem ir tāds, ka šobrīd man nav vēlmes mainīt nekādus tiesību aktus, nē, bet atbild uz jūsu šo jautājumu ir šāda. Pirmām kārtām jāīsteno tiesību akti, kur jau noz, norādītas jomas, jāpātrina šo jomu dezignēšanu, tātad noteikšanu, bet vispirms tiesību aktu īstenošanu pēc tam jāizpild esošie trūkumi, caurumi tiesību aktos, piemēram, attiecībā uz sugu, augu, augsnes jautājumos arī zinām trūkumi, caurumi, kur nav ties regulējuma. Uh, Tāpat laikā mēs saprotam, ka trūks zināšanas, trūks kopējas metaloģijas, pastāv neskaidrība par bioloģisko daudzveidības eh, nodrošināšanas izmaksām, nav skaidrības par to, kāda zuduma notiek šai jomā, un tāpēc es domāju, galvenais ir izvēlēties visaptvarošu pieeju. Mums ir jāizteno šī loģika, uh, gan kuģniecības, gan lauksaimniecības, kopējās zvejniecības politikā un visur citur, un tad visiem kopā strādājot mums izdosies kaut ko panākt bioloģiskās daudzveidības jomā. Paldies, tālāk došu vārdu Karinai Kadenbahai. Potočnika kungs. Eiropas Savienība un mēs kā komiteja esam tādi kā pionieri vidas aizsardzībā. Ļoti daudz tautas Eiropā uzskata, ka Eiropas Savienības priekšrocība ir tieši būt šai pionieru lomā vidas aizsardzībā visā pasaulē. No otras puses, bieži vien mums ir problēmas šīs eh, priekšrocības komunicēt tālāk, par tām informēt pārējos. Te jums var, gribu atgādināt par situāciju ar šīm spuldzītēm, ar veco spuldzīšu izskaušanu. Ko jūs domājat, ko varētu darīt, lai nākotnē šādu pozitīvu pasākumu īstenošanas rezultāti tiek saprot, līdzīvotāji neuztver šādus pasākumus par kaut ko sāpīgu un nevajadzīgu. Kā pārliecināt iedzīvotājus, lai viņi saprot, ka šie pasākumi nāk tikai viņiem par labu? Potečnikungs. Jā, arī šis nav viegls jautājums. Domāju, pats galvenais ir tad, kad diskutējam šos jautājumus, saprast, ka, lai ko mēs arī nedarītu, mums tas jādara paturot prātā ne tikai rītdienu, bet paturot prātā arī tālāku nākotni. Tātad jāpatur prātā ilgtermiņa vīzija, un bieži vien, nu, to ir ļoti grūti pietiekamā veidā ņemt vērā. Turklāt mums jābūt piesardzīgiem, tad, kad īstenojam šādus pasākumus, un kad īstenojam tādas lietas, kas pēc tam ir neatgriezeniskas. Jo tādā gadījumā posts ir kāda nodarīta. Un to nevar vairs vēst par labu. Un tāpēc te brīdī, kad mēs informējam sabiedrību par kaut kādiem pasākumiem, mums jāizturas piesardzīgi. ir grūti vienmēr panākt pozitīvu atbalstu no sabiedrības, bet īstenojot labas politikas, pieņemot atbilstīgas lēmumus, es domāju, varam arī šo pozitīvismu komunicēt sabiedrībai tā, ka sabiedrība to saprot. Bet, protams, tas nozīmē milzīgu skaidrošanas darbu, godīgu, atklātu skaidrošanas darbu, uh, tāpat laikā, nu, atsakoties no kāda veida ļaunprātīgas informācijas izmantošanas, esam redzējuši, kā ar informāciju iespējams manipulēt. Tātad mums ir jāskaidro sabiedrībai, jāskaidro pasākumu tādā veidā, kas nav saistīti ne ar uh, uzņēmumu interesēm, ne ar kādam citām interesēm, bet ir vienkārši skaidra patiesība, kas mums tad arī iedzīvotājiem ir jākomunicē. Tā, protams, ir tā labākā stratēģija. Un, uh, Bet tāpat laikā nevienmēr pat labākās stratēģijas ir tik viennozīmīgas un tik labi saprotams. Un, ja runājam, piemēram, par konkurences jautājumiem, tad reizēm uzņēmumu uzskata par vidas, vidas tiesību aktus par tādiem, kas ierobežo viņu konkurētspēju. Iedzīvotājiem taču jāsaprot, kā tad jūs visu šīs interesētās puses savedīsiet kopā pie viena vienota darba. Jā, ne tikai iedzīvotājiem, bet arī biznesiem un uzņēmumiem jāsaprot, ka ar katru brīdi šī pasaule kļūst, kļūst ar vien e, saistītāk ar vidas aizsardzības pasākumiem. Tas, protams, nav pats par sevi saprotam, mm, tas nav tā acīm redzami, bet ja mēs tiešām konsekventi savās vēstīs izturēsimies, ja mēs informācijas tiešām konsekventā veidā vienlaicīgi piegādājot arī zinātniskus datus, ja mēs konsekventi īstenosim paka, pasākums, apmainīsimies ar zināšanām, sniegsim informāciju, tas, domāju, tad sabiedrības viedoklis sāks mainīties un viņi sāks izprast šos jautājumus. Bet vides jautājumos, manuprāt, mēs jau esam tā uz tādas pareizās takas. Uh, ja skatāmies uz Eirobarometra pētījumiem, kā sabiedrība vērtē šos jautājumus, tad redzam, ka ir diezgan liels pozitīvs. Mums, mums atbalsta sabiedrība. Un tāpēc uh, domāju, ka šis labais darbs vienkārši jāturpina. Es varbūt esmu viens no tiem nedaudziem veiksmīgajiem, kam jārūpējas par jomu, kas jau saņem uh, tādu lielu uzmanības devu no sabiedrības, vismaz saskaņā ar Eirobarometru pētījumiem. Otrs bija uz zināšanām pamatot sabiedrību un tehnoloģijas. Jā, un tagad jums ir pāris papildu sekundes, saka priekšsēdētājs, jūs nedaudz ietaupījāt laiku. Tālāk Janus Šāders. Pautečnika kungs, godātai kolēģi, pārobežu vides piesārņojumu novēršanai ir jākļūst par vienam no svarīgākajām prioritātēm turpmākajos gados. Ir vajadzīgi striktāki noteikumi šai ziņā, un es tiešām ceru, ka jūs man piekritīsiet eh, attiecībā uz šo jomu. Var dot jums piemēru. Pirms desmit gadiem Austrāļu Kanādas eh, raktuvju kompānija eh, darbojās Rumānijā un izraisīja milzīgu cienīda izplūdu, noplūdi. Uh, Tas bija viens no lielākajiem Eiropā. Milzīgas kaitējums dabai tika nodarīts. Milzīgi finansiāli zaudējumi radās šī piesārņojuma rezultātā vietiem iedzīvotājiem. Tagad ir pagājuši desmit gadi, un šobrīd tiek gatavot plāni jaunu raktuvju atvērsošanai, izveid, izmantojot šādas pašas uz cienītu pamatotas tehnoloģijas. Es uzskatu, ka šāda veida tehnoloģijas ir jāaizliedz Eiropas Savienībā, un tieši tādas jau ir aizliegts, piemēram, Ungārijā un Čehijā konkrētās valstīs. Vai jūs man piekrītat, vai jūs man atbalstīsiet šajos centienos? Potočnikungs. Un domāju, ka pašos, pašā būtībā jums ir taisnība. Daba un piesārņojas sekas, ko rada dažādi sektori, un tās gan tikai viens piemērs, kas pieminēt, nepazīst robežu. Uh, gadījumos, kur sekas skar vairākas valstis, tas iet pāri robežām, es domāju, ka mums ir ļoti liela priekšrocība, jo mēs varam no Eiropas mēroga pieeja šim jautājumam. Varam skatīties tos jau no šeit, no Eiropas Savienības kopējās pieejas puses. Tāpat laikā, protams, ir arī skaidrs, kas mums jādara tīri no komisijas skatu punkta, uh, mums ir skaidri un gaiši jāpieturās pie mūsu juridiskajām kompetencēm, pie iespējām, par kurām panākt juridiski vienošanās. Un te ir zinām ierobežojumi. Nu, piemēram, ja ir vidas ietekmes novērtējuma direktīva un ir strateģiskā vidas direktīva, saistināts ar SA Potočnikovam nav viegli atcerēties šo saīsinājumu. Tātad strateģiskā vidas direktīva, tad tādā gadījumā katru reizi, kad pieejam vienam konkrētam projektam vai lietam, tad, lietai, tad mums šīs direktīvas fragmenti ir jāpiemēro. Tātad pēc būtības pilnībā jums piekrītu, bet jāatceras ka mums ir zinām ierobežojumi darbībā. Mums jāseko šīm darbībām, ko nosaka juridiski noteikumi. Atsevišķas lietas ir vienkārši dalībvalstu rokās. Atsevišķi punkti jāizteno dalībvalstu līmenī, tas ir subsidiaritātes princips, bet ja ir šādi pārobežu gadījumi, tad tādā gadījumā mums daudz vienkāršāk ir rīkoties lietas labā, jo varam tad pieiet jautājumam no citas perspektīvas. Priekšsēdētājs turpina. Eh, papildu jautājums Āderkungam. Potočnikungs, nevar jums piekrist šajā gadījumā. Direktīvas, protams, pastāv, jā, bet šīs direktīvas mums nekādā veidā nepalīdzēja pirms desmit gadiem, un jāsaka arī šobrīd tās nespēja mums nekādā veidā palīdzēt. Es domāju, ka ir vajadzīgs pilnīgs, vajadzīgs pilnīgs aizliegums šādu veidu tehnoloģijām. Tas ir vienīgais risinājums, ko es redzu. Uh, šai gadījumā, jo citādi katastrofāli, dra, pastāv katastrofāli draudi, draudi joprojām karājas vismaz kā Damoklis zobens. Šīs cienīt tehnoloģijas ir jāaizliedz, jo citādi piesārņojums var atkārtoties, atkal varam nonākt pie tādas pašas traģiskas dabas katastrofas. Šķiet, es pārpratu jūsu jautājumu, es domāju, jūsu jautājums nebija tik konkrēts, jo, cim redzot, gribējāt konkrētāku atbildi ja mums nebūtu, ja mums nav direktīva, bet ir būtiska vidas problēma, tad tādā gadījumā mums tā ir jāpēt nenoliedzami, ja direktīvas nepalīdz. Tātad, ja tas ir jautājums, kur ir vajadzīgs e, kāds tehnoloģijas aizliegums, tad par to ir jādomā. Un es domāju, ka šajā mirklī es teiktu, man nostāja ir tāda, man principiāli nostāja ir tāda, ka es acīm redzot pārpratu jūsu jautājumu. Es domāju, ka jūs gribējāt uzdot tādu vispārīgāku jautājumu. Uh, Bet šai konkrētā gadījumā tad mana atbilde ir tāda, jā, īstenojam tiesību aktus, ka tie ir pieejami, un ja tie nespēja palīdzēt situācijā, un ja pastāv nopietni draudu vidē, tad tas ir jārisina. Jūs jau arī šeit sēžat tāpēc, lai jūsu balsti dzirdētu, jūsu balsti ir skaļa un skaidra, un jūs pieprasat aizliegumu, tad par to ir jādomā. Un manos pienākumos ir jūsu balss uzklausīt. Es, protams, varu savākt datus, paskatīt šo jautājumu no visām pusēm, izstrādāt zināmus eh, tātad dokumentus, bet jā, šis jautājums jāre, jārisina. Paldies, saka priekšādātājs. Tagad nonākam pie trešā jautājuma raunda. Un pirmais jautājums uzdevums šai ziņā ir Gastons Franko. Merci, monsieur le commissaire désigné. On a parlé. Paldies. Kandidāti kungs, mēs runājam par ūdeni un gaisu. Es gribētu jautāt par mežiem. Vai jūs gribētu uh, apsvērt tādu domu par integrētu Eiropas uh, mežu politiku un ko jūs varētu darīt, lai nodrošinātu ilgspējīgu eh, meža saimniecību Eiropā, kas nodrošinās resursus, e, tātad baļģus un biomasu, un kādas kritērijas biomasai jūs ieteiktu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu e, attīstību? Es mēģināšu apskatīt pēc iespējas vairāk, bet. Manuprāt, meži ir svarīgi jautājumi, jo tie meži aptver 40% no Eiropas Savienības zemes. Un mežiem ir svarīga nozīme gan biodaudzveidībā, gan klimata pārmaiņās. Un e, tam, tad, tad tik tā mēs e, esam vienoti savos uzskatos. Ir jautājums, kur mums ir jādara pēc iespējas vairāk, tā tad jāsaglabā meži. Un ko es eh, domāju darīt Savienībā? Jūs eh, zināt, kā ir dokuments, tā, tā, tā saucamā baltā grāmata no 2009. gada aprīļa, kas ir procesā un eh, ir dokuments, kurš drīz būs uz jūsu galda par mežas, mežsaimniecību. E, tas ir pamats konstruktīvai un vispārīgai diskusijai. Tātad mums būtu skaidri jāsaprot, kā būtu jāievieš vai jāpapildina mežsaimniecības e, stratēģija, un būtu arī jāatbild uz jautājumu, vai mežu direktīva ir vislabākais turpinājums vai nav. Arī ir svarīga eh, informācijas sistēma par mežiem, ir svarīgi, lai mēs eh, arī to iekļautu meža aizsardzības pasākumos. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Es domāju, ka jūsu atbilde parāda, ka jūs saprotat, cik svarīgs ir šis jautājums. Tomēr ir jābūt eh, piesardzīgam pieņemot lēmumus, jo mēs gribam, lai šie lēmumi tiktu pēc tam ievērot īpaši tie, kas attiecas uz mežu saglabāšanu, lai novērstu mežu izzušanu. Eh, man ir viena minūte, lai atkārtot jā vairākas reizes. Es domāju, tieši tā mums būtu jādara. Un eh, starptautiskā mērogā mums ir svarīga eh, loma. Arī Kopenhāgenes samitam ir uh, savi rezultāti, jo uh, tur tika panākt vienošanās par starptautiskiem pasākumiem. Uh, tur arī tika runāts par finansēm, kas mums ir nopietni jādara. Un par eh, šo nelikumīgo mežu izciršanu arī eh, šeit eh, likumdošanas akts tiks sagatavots. Tātad, kā jūs zināt, mums ir divpusējs līgums ar Gauni, kas ir pirmais divpusējais līgums bet arī šim līgumam ir savas robežas. Tātad būtu vajadzīga saprātīga pieeja. Paldies, Vitorija Prodī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es priecājos redzēt Potočņika kungu šeit. Mums bija laba sadarbība eh, viņa iepriekšējā amatā. Tātad es dzirdēju komentārus par augsnes direktīvu un mums būtu jāatgriežas pie šī jautājuma, jo kļūst ar vien skaidrāks, ka augsne ir ļoti svarīga attiecībā uz oglekļa saglabāšanu, un arī no tās varētu izdalīties šis siltumnīcas gāzes. Eh, runājot eh, par vīdas pasākumiem, pie kuriem piedara arī augsnes saglabāšana. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Paldies! Eh, Pirmkārt, arī man eh, ļoti patika mūsu iepriekšējā sadarbība piecu gadu laikā eh, par augstnes direktīvu. Es jau teicu, ko mēs gribētu sasniegt, un es piekrītu jūsu analīzei eh, par šo koordināciju par klimata pasākumiem. Ar to nodarbosies kolēģis Konija Hedegārds bet eh, par šiem jautājumiem viss, kas ir manu kolēģu eh, dokumentos, tas ir lēmums, kas tiek pieņemts vai bija pieņemts. Tātad komisijas prezidents atbild eh, gan par darbu sadalu, gan arī par darbu. Uh, Es atbildu par to, lai visi jautājumi, kas būtu kaut kādā veidā saistīti ar vidi, lai es arī piedalītos šo jautājumu risināšanā. Es no savas puses strādāšu pie šī jautājuma un mana eh, atbildība ir organizēt darbu tā, lai visi jautājumi, kas attiecas uz augsni, ūdeni, biodaudzveidību un tā tālāk, lai tas tiktu apskatīts eh, bīdes ģenerāla direktorātā. Mēs to darīsim, jo tā ir mūsu atbildība, ko es uzņemos eh, stājoties amatā. Jā, es gribētu atgriezties pie šī jautājuma. Es domāju, ka mēs šeit redzam fragmentāciju uh, Vakar eh, šajā istabā komisāra kandidāts startautiskai sadarbībai un humanai palīdzībai un reakcijai uz krīzi eh, teica, ka dabas eh, katastrofu novēršana ir viena no viņas kompetencēm. Tātad Es baidos, ka šeit notiek darbu pārklāšanās un dubultošanās. Ko jūs par to sakat? Tātad komisijā, kad mēs strādājam, tad mēs kopā sagatavojam kopīgos komisijas rezultātus, un mums ir jāpārliecinās, lai tie atbilst prasībām, arī jūsu prasībām. Bija eh, likumdošanas akti, eh, kas tika izdoti nevis ar vienu komisāru, bet ar vairāku komisāru parakstiem. Es domāju, ka arī tā būs nākotnē. Būs eh, sadarbība, kam es esmu gatavs. Piemēram, bija uh, plānu stratēģiju, kur strādāja kopā vairāki komisāri un vairāki kabineti. Es eh, runāju ar konību privāti, kā strādāt tālāk. Tātad es domāju, ka ir svarīgi saprast, piemēram, mans priekšlikums bija eh, rīkot eh, kopīgas kabinetas sanāksmes regulāri, jo tas ir svarīgi, lai būtu darbs kopīgs. Paldies. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es gribētu pateikties komisāru kandidātam par skaidro priekšstātu un skaidrām atbildēm. Es gribētu runāt par bioloģisko daudzveidību, kas ir jūsu otrā prioritāte, un es jums šeit pilnīgi piekrītu. Jūs atbildat par jaunu bioloģiskās daudzveidības stratēģiju pēc tam, kad iepriekšējā ir izgāzusies. Es uzskatu, ka vienīgais veids, kā sasniegt bio daudzveidības mērķis, ir iekļaut dabas resursu lietošanas izmaksas ekonomikā. Es gribētu jums jautāt, vai tāds būs viens no jūsu stratēģijas jautājumiem. Otrais, e, cik daudz mēs paļausimies uz panākumiem citās nozarēs un kā jūs pārliecināsiet kolēģis, piemēram, zvejniecības un lauksaimniecības e, komisārs par bio daudzveidības nozīmi. Tas ir grūts jautājums. Ir skaidrs, ka runājot par 2010. gada mērķiem, es piekrītu, ka tie nav sasniegti. Un tas ir pietiekami skaidrs signāls, ka mums ir jādomā vēlreiz, kādi būs mūsu mērķi. 2010. gads būs biodaudzveidības gads, un mēs esam pieņēmuši paziņojumu e, par šo jautājumu. Un rīcības plāns tiks sagatavots šajā gadā, bet ir daudz jautājumu uz kuriem ir jāatbild un par kuriem es esmu diezgan satraukts. Viens no jautājumiem ir eh, tāds, ka nav eh, zināšanu pietiekošu, un mums ir vēlreiz jāpārskata šis jautājums. Es domāju, ka ir jāņem vērā arī eh, ekonomiskā pieeja vidas aizsardzībai, un ir jāredz, kur mēs ar to nonākam. Bet es domāju tā, ja jūs eh, dzīvojat tirgus eh, ekonomikā, tad izmaksai ir jābūt daļai no produkta. Ja tas tā ir, tad viss ir vienkārši. Bet ja tas tā nav, tad ir daudz kas jāpārskata un jādara vēlreiz, un tad ir viens nepareizs lēmums, ko labo ar desmit citiem lēmumiem. Es domāju, ka lēmumiem jau sākotnēji ir jābūt pareiziem par to, kā sadarboties. Ir kopīgā lauksaimniecības un zvejniecības politika, tad ir struktūrālie fondi. Tas viss ir ļoti svarīgs eh, biodaudzveidībai, un es eh, domāju, tātad arī strādāt ar kolēģiem pie šiem jautājumiem, kad mēs eh, runāsim par finansu dokumentiem. Paldies. Pašlaik Nīderlandes eh, premjerministrs uzbruk Eiropas vides eh, likumdošanai, jo tā ir pretrunā ar viņa prioritātēm paplašināt lauksaimniecību un ceļu būvi, bet viens no viņa argumentiem ir tāds, ka uh, trūkst sabiedrības atbalsta. Es domāju, ka ja ir šādi uzbrukumi, tad ir skaidrs, ka sabiedrības atbalsts samazinās. Ko jūs darīsiet, lai iegūtu Eiropiešu atbalstu, lai viņi atbalstītu Eiropas vidas likumdošanu? Pirmais, kas mums vienmēr būtu jāatcerās runājot par Eiropas likumdošanu, likumdošanu iesaka Eiropas komisija un pēc tam to pieņem dalību valstis un daudzos gadījumos arī Eiropas parlaments. Tātad tas nav kaut kas komisijas izdomāts. Mēs eh, strādājam pie likumdošanas kopā un mūsu eh, kopīgais pienākums ir strādāt pie ieviešanas. Protams, ir daži gadījumi, kad ir eh, specifiskas eh, tēmas. Tātad viens eh, jautājums ir šī par Nīderlandu, ko jūs minējāt. Par to, kā informēt cilvēkus, es domāju, ka ir ļoti grūti no Brīseles eh, redzēt visus šis politiskos notikums dalību valstīs. Un tātad dalību valstu politiķiem arī vajadzētu uzņemties savu daļu atbildības, bet ar visiem konkrētiem jautājumiem es iepazīšos tuvāk. Paldies, Sandrine Beljē. Uh, Komisāra kandidāta kungs vēl viens jautājums par bioloģisko daudzveidību. Uh, ir uh, labi, ka biodaudzveidība ir viena no jūsu prioritātēm. Rakstiskajās atbildēs jūs minējāt jaunos Eiropas mērķus 2010. gadam jaunu politisku plānu un jaunu biodaudzveidības politiku Es domāju, ka rezultāts būs labāks nekā sarunā par klimātu Kopenhāgenā. Tātad man ir trīs jautājumi. Vai jūs esat gatavs uh, apskatīt arī biodaudzveidību ārpus Eiropas Savienības? Vai jūs Eiropas Savienībā nodrošināsiet, lai visas dalība valstis uh, respektē likumdošanu Un vai jūs eh, atbalstīsiet eh, tādu pieeju, kā visos sektoros tik ņemta vērā bio daudzveidība? Es domāju, ka es paskaidroju kā mēs redzam problēmas no iekšpuses, bet ir jāskata šis biodaudzveidības jautājums arī starptautiskajā mērogā un eh, kāda ir mūsu atbildība par notikumiem pārējā pasaulē. Piemēram, meža likumdošana un nelegālā meža izciršana, tas ir viens jautājums. Mums ir uh, Eiropā jādzīvo tā, lai lai mēs nepadarītu sliktāku pasauli ārpus Eiropas. Jā, mums ir jāskatās šādā veidā uz pasauli. Par 2010. gadu es, es domāju, ka es skaidri pateicu jau, kas mums ir jādara no mūsu tātad eh, startautiskajiem plāniem un kas mums būtu jādara tālāk ir divi jautājumi, kas ir centrā pēc manām domām. E, pirmais ir e, vīdes, tātad bio šī kopušu tikšanās, kas notiks, e, es domāju, nākamā gada sākumā, kad runās par globālajiem mērķiem, un līdz tam mums ir jābūt skaidriem, skaidram, kādas ir mūsu nostāja. Un otrs jautājums, kurš man arī ir svarīgs. Tad, tad mums ir klimata eh, pārmaiņās eh, savu politiku un būtu vajadzīga politika arī biodaudzveidības jautājumos. Un būtu vajadzīgs zinātnisks pamatojums, kas eh, palīdzētu politiskiem lēmumiem. efektīvo politiku, kā novērst biodaudzveidības mazināšanos Eiropā un pasaulē, nozīmē, ka ir vajadzīgs finansējums, lai to ieviestu un kontrolētu. Bet ir arī vajadzīgs finansējums, lai sasniegtu mērķus, vai jūs palielināsiet budžetu 2010. gadā, un vai jūs atbalstīsiet uh, šo dabas eh, saglabāšanu 2010. gadā un eh, vai jūs atbalstīsiet eh, vīdes pasākums arī jaunatīstības valstīs? Finansējums ir svarīgs, tātad es lūdzu sagatavot man atskaiti, cik pašlaik līdzekļi tiek iztērēti vidas aizsardzībai, tātad pašlaik tie ir apmēram 155 miljārdi dažādos jautājumos no struktūra fondiem līdz kopēji lauksaimniecības politikai un līdz manai nozarei. Tātad tie ir, tas ir ierobežots finansējums. Es domāju, ka ir labi, ka šis finansējums ir paredzēts vidas aizsardzībai. Uh, Un ja mēs runājam par nākotni, tad būtu svarīgi, lai dalība valstis varētu pašas risināt savus jautājumus. Bet viens no jautājumiem, pie kā es strādāšu, tātad reāli vērtējot, es zinu, ka es nekad nevarēšu tieši kontrolēt tik daudz finansējumu, cik būtu vajadzīgs. Ir jāsadarbojas ar kolēģiem, lai mēs saņemtu to, kas mums eh, ir nodots mūsu mērķu izpildē. Šurīgi ir līnija, lūdzu. Es eh, vēlētos atgriezties pie nelikumīgas mežu izciršanas. Apvienotajā karalistē Eh, konservatīvā valdība šobrīd paredz, ka vajadzētu nelegālu mežu izciršanu padarīt par kriminālu noziegumu. Un eh, šobrīd eh, patreizējā valdība ir pateikusi, ka viņi balstās uz Eiropas likumdošanu. Apvienot ASV viņi ir piemērojuši simts gadus vecu likumdošanu kas padara nelikumīgi izcirts mežu pārdošanu un pārvadošanu par kriminālu noziegumu. Uh, Mans jautājums ir sekojošs. Vai jums liekas, ka Eiropas Savienībā arī nelikumīga meža izciršana varētu tikt padarīta par kriminālu noziegumu, un ko jūs darīsiet, ja netiks panākt vienošanās padomē? Komisāra kandidāts. Es jau esmu pieminējis vairākus no jūsu uzdotajiem, jau, vairākus no jūsu uzdotajiem jomām. Viens ir mežu mežu rīcības plāns un otrs ir valdību, valdību darītais šajā jomā. 2009. gada novembrī mēs panācām vienošanos ar Ganu par mežu jautājumiem un šobrīd mēs vēlamies izskatīt tādu pašu nolīgumu iespējamību arī ar citām, ar citām valstīm, bet nav zināms, cik tālu mums tiks mēs, mums izdosies panākt šīs vienošanās. 2008. gadā mēs pieņēmām likumdošanas aktu, un šobrīd tas ir koplēmuma procedūras ietvaros izskatīts. Tā tad eh, ir divas dažādas pieejas, kā cīnīties pret nelegulu, nelegālu mežu izciršanu, un šobrīd es jums nevaru pateikt, kuru no šīm pieejām izskatīt. Bet eh, šobrīd eh, jo, jautājums ir par tādas direktīvas izveidošanu, kura pilnībā aizliegt šādu un eh, tiktu paredzētas sankcijas pret nelegālu mežu izciršanu. Tas ir tas, kas man ir zināms patreizajā momentā. Tomēr apsolu, ka izskatīšu, mm, ka izskatīšu jautājumu pēc iespējas ātrāk. Taču pēc būtības es jums piekrītu, mums ir jādarbojas profilaktiski. Mums ir jāmēģina pēc iespējas ierobežot eh, mežu izzušanu visā pasaulē. Un eh, šobrīd eh, mežu izzušana Mm, atbild par apmēram 20% siltumnīcas gāžu izmešu. Girlinkundze, jā, bija ļoti patīkami dzirdēt, ka jūs ar to strādāsiet, un tomēr es vēlētos, lai jūs šo jautājumu izskatītu vēl sīkāk, un tomēr ir prieks dzirdēt, ka jūs to darīsiet. Komisāra kandidāts, jā, jā, jums būtu jā, ja jūs būtu redzējusi cik daudz man bija jāizlasa Ziemassvētku brīvdienu laikā, tad tiešām radara uh, apskatāmībā ir vesela virkni jautājumu, bet, protams, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un mēs to izskatīsim. Paldies! Uh, vai ir grupām nepiedarošo deputātu? Uh, kāds deputāts nē, tad nākamā ir Elizabete Gardīnī. Paldies! Mēs esam runājuši par e, jautājumu, par veselu virkni jautājumu, un tomēr vēlētos pajautāt jūsu viedokli par sekojošo. Mēs ceram, ka nākamgad mēs izskatīsim šos jautājumus, un tomēr kā mēs varētu šo dialogu atvieglot un mēģināt nākt klajā ar tādiem instrumentiem, kuri būtu vieglāk īstenojami. Katrā ziņā noteikuma atjaunošana zināmās dalību valstīs prasa gadus. Mēs runājam gan par eh, CO2 izmešu nodokli, gan veselu, citu, gan veselu virkni citu instrumentu. Paldies! I think if Ja es pieskartos jūsu jautājumu politiskajam spektram, tātad ko Kopenhāgena ir devusi Kopenhāgenas konference? Tā mums ir bijusi smaga mācība. Tāda mācība, kuru varbūt vajadzētu izvērtēt no diviem viedokļiem. Tātad vispirms mērķi un apņemšanās, kuras netika izpildīti, Un otrkārt, mums ļoti nopietni vajadzētu izvērtēt to, cik organizēti mēs esam Eiropā un ko mēs vispār varam cerēt panākt. Vai mums vajadzētu izmainīt stratēģiju un kā lūkoties uz mērķiem? Katrā ziņā Kopenhāgenes konference skaidri pielādīja, ka mums ir nepieciešams sarunas, un ja mēs tiešām ļaujam sarunām būt ārkārtīgi plašām savā amplitūdā, tad diez vai mums kaut ko iznāks, izdosies panākt. Mēs bieži vien veselu virkni lietu pieņemam par pašsaprotamām, bet eh, vadības galvenā būtība ir vadīt, un to mēs bieži aizmirstam. Šajā kontekstā būtu svarīgi atcerēties arī citu momentu un tas atkal ir saistīts ar to pieredzi, kas ir saistīta ar zinātnu un pētniecību, un tur paredzētajām ietvaru programmām. Piemēram, ASV, ja mēs uzskatām, ka viņi nopietni neizturās pret klimata izmaiņām, tad tā nav taisnība. Ja mēs raugamies uz to, kādās jomās ASV izdara investīcijas, tad viņi ļoti nopietni izturās pret uh, vidas pārmaiņām. Tikai viņiem ir tāds, varētu teikt, īpašs skatījums, kā Franks Sinatra teica, es to darīšu tā, kā es to protu, un tieši tā dara arī ASV. Varbūt, ka mēs pārāk daudz diskutējam par to, kādā veidā jau kas tiek sasniegts, bet es domāju, ka mums vajadzētu varbūt saprast, ā, ah, jā, man ir jābeidz runāt. Paldies! Turpin Gardīnie kundze. Paldies, ka jūs sakiet, ka mums ir dažādi veidi, kā sasniegt mērķus, bet varbūt atgriezīsimies atpakaļ pie gaisa kvalitātes direktīvas. Esam pārliecināti, ka godīgums nevienmēr nozīmē vienlīdzīgumu. Un runājot par Eiropas Savienību, tad bieži vien ir grūti respektēt dažādas noteikumus, jo ir gan geogrāfiskas īpatnības, un pat neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība vēlas kaut ko, pasne, kaut ko panākt, bieži vien tas ir grūti. Katrā ziņā es nāku no Itālijas, un mūsu IKP ir ļoti augsts, un, protams, kā uh, Itālijā ir zemāks izmešu līmenis nekā varbūt citur, un tomēr tas ir pietiekami daudz. Paldies, saka Lēnen kungs. Tas ir pret jautājumiem. Tātad jūs uzdodiet pilnīgi citu jautājumu. Papildu jautājumiem ir jābūt saistītam ar jūsu sākotnēji uzdoto jautājumu, bet līdz ar to es nedodu atbildi Patošņikunga atbildēšanai, un nākamā jautājuma uzdevēja ir Kristīna Guteres Kortines. Lūdzu. Muchas gracias. Jo... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu ārkārtīgi priecīgi redzēt tādu komisāru kandidātu, ar ko mums jau ir izdeigusi, izveidojusies laba sadarbība, pie tam jūs esat realists, un man tas lielā mērā priecē. Es esmu darba holiķe, un izskatās, ka jūs arī. Bet tagad par realismu. Tā tad jūs teicāt, ka jūs balstīsieties uz zinātniskiem eh, pētījumiem, bet bieži vien sarunas par vidi un diskusijas par vidi ir saistītas ar sajūtām. Tas ir saistīts ar emocijām, runājot par eh, gaisu, dzeramo ūdeni, klimata izmaiņām. Bieži vien mēs vismaz, vispār aizmirstam par to, par ko zinātnieki runā un par ko ir panāktas vienošanās. Kopenhāgena. Mums ir nepieciešams reāls skatījums. Mums ir jāņem vērā tik ārkārtīgi daudz nezināmo vienādojumā. Mēs runājam gan par mežu izciršanu, gan par lauksaimniecības izmešiem. Kādi ir komisijas pieejamie instrumenti, lai pieņemtu adekvātus lēmumus balstītus uz zinātniskiem pētījumiem? Un vai jūs domājat izstrādāt citus instrumentus? Paldies, komisāra kandidāts. Jā, tiešām Varbūt, ka izklausīsies nedaudz dīvaini, un tomēr es atbildēšu, ka mēs nevarēsim izvairīties no emocijām. Mēs esam cilvēki, un emocijas ir dabīga cilvēka dabas sastāvdaļa. Taču problēmas sākās tad, kad emocijas nosaka politikas izveidi, jo tad, ja emocijas vada lēmums, vairs nebalstāmies uz loģiku vai zinātnieku pierādīto. Es uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt tādējādi, lai mēs eh, uzlabotu to zināšanu daudzumu, kas ir pamatā lēmumu pieņemšanai. Septītā zinātnes un pētniecības pamatprogramma. Es ļoti skaidri atceros, tā tika pieņemta tādā zaļā gaismā. Eh, mums nevajag uzskatīt zinātnes un pētniecības septīto ietvaru programmu par vides, nē, tur ir vesela virkne transporta, enerģijas, nanotehnoloģija jautājumi ar socioekonomisko pētniecību saistītiem jautājumiem. Ļoti plaši skaitot, skatoties zinātnes un pētniecības pamatku programma ir uz vidi orientēta. Runājot par instrumentiem, tad eh, mēs izveidojām trīs instrumentus valsts uzņēmumu partner, partnerattiecībām, kuras eh, mēģina veicināt zaļāku ražojumu izmantošanu dzīvē. Mēs runājam gan par tā saucamajiem zaļajiem mājokļiem, gan veselu virkni citu instrumentu. Uh, Līdz ar to runājot par ekonomisko instrumentu uzlabošanu, ir ideāls brīdis iekļaut arī vidas jautājumu, ko mēs vēlamies redzēt nākotnē. Paldies! Un tomēr es vēlētos vēlreiz uzsvērt savā jautājumā jau pieminēto. Es uzskatu, ka eh, subsidiaritātes princips uh, ir saistīts ar pirmo un trešo līmeni. Tātad es atkārtošu vēlreiz. Jo kriju. Tātad sāku no sākuma. Problēma patiesībā ir saistīta ar pirmo un trešo līmeni. Un eh, mani lielā mērā uztrauc tas, kāda eksperti tiek uzkraus, uzklausīti vidas jomā. Mēs runājam par struktūru līdzekļiem, bet patiesībā tas ir reģionu un pašvaldību līmenis, kurš būtu jāuzklaus, jo tieši šis līmenis ir ieviešanas līmenis, un viņi zina, cik tas maksā. Jā, es pilnībā piekrītu, ka nepietiek tikai ar pirmo koordinācijas līmeni. Protams, ka pašvaldībām ir jābūt spēcīgi pārstāvētām viedokļu uzklausīšanām, taču runājot par reģioniem, ir jāatcerās, ka mums ir pieejama vesela virkne veiksmīgi instrumenti, kurus mēs jau pietiekam labi arī izmantojam. Un tomēr man būs tā laime diskutēt par to, kā nākotnē izveidot jauno finanšu plānu. Un no šāda redzes punkta raugoties, tātad kā izveidot tādas politiskās prioritātes, kurās būtu iekļauts nākotnes vidas aspekts lauksaimniecībā. Mums ir eh, visā Eiropā septiņi eh, procenti iedzīvotāji, kuri apstrādā 50% no visas Eiropas zemes, līdz ar to mēs nevaram uh, to aizmirst. Protams, ka viņi ir sava veida Eiropas Savienības dārznieki. Paldies, un tagad Osa Vestlunda. Paldies! Paldies, ka jūs jau pieminējāt rīču. Ko jūs vēlaties darīt, lai stiprinātu likumdošanu īpaši tā saucamos uh, zemes bīstamības eh, ķimikālijas, kuras šobrīd nav iekļauts nevienā no rīču sarakstiem? komisāra kandidāta kungs, tā būs atbilde, kura būs samērā principiāla, jo es nevaru šeit detaļās iedziļināties. Rīč kā tiesību akts ir samērā spēcīgs, un arī ieviešanas instrumenti ir saistīti ar Eiropas Savienības starptautiskajiem līgumiem. Un ir lietas, kas man šajā aspektā ir pilnīgi skaidrs. Ir jautājumi, kur būs jāņem vērā, bet, eh, protams, sākotnēji es ļoti rūpīgi izskatīšu nepieciešamību, un, ja tas būs nepieciešams, nākšu klajā ar priekšlikumiem. Protams, ka es nedarīšu neko citu, kā tikai nepieciešamo. Taču viens no aspektiem, kurš šobrīd ir ļoti aktuāls, ir nanotehnoloģiju jautājums. Ja pareizi atceros, tad eh, tas nenozīmē, ka es šeit kaut ko apsolu, un tomēr šobrīd ir skaidrs, ka mums nepietiek tikai ar rīču tiesību aktu, lai izskatīt nanotehnoloģiju nozīmi mūsu jomā, mūsu dzīvē. Nanotehnoloģijas ekonomiski ir ļoti daudzsološas, un eh, to vajadzētu atcerēties. Mums nevajadzētu pieļaut negadījumu. Tas nav neviena interesēs. Galvenokārt tas nav ražotāja interesēs. Un, protams, tas nav mūsu interesēs, kur vēlamies būt adekvāti aizsargāti un patērēt adekvātus ražojumus. Gala beigās eh, tas ir ikviena interesēs, kurš vēlas nodrošināt adekvātu ražošanu nākotnē. Tātad, eh, protams, ka viss ir ieinteresēti nodrošināt adekvātu nanotehnoloģiju līmeni. Paldies! Turpina Vestlundas kundze. Es tomēr vēlētos eh, varbūt vēlreiz par ķimikālijām. Piemēram, šobrīd piena pudelēs, tajās pudelēs, no kurām tiek barota zīdaiņi, ir kaitīgas, kaitīgas vielas, un Kanādā tās ir aizliegtas. Komisāra kandidāta kungs, es nevaru detalizēt šobrīd jums atbildēt jā vai nē, un tomēr apsolu, ka izskatīšu šo jautājumu un iedziļināšos tajā. Kā jau teicu, ķīmiskās vielas, runājot par bīstamām ķīmiskajām vielām, tādām, kurām ir negatīvas sekas, ja šīs sekas negatīvās ir zinātniski pierādītas, tad, protams, es rīkošos. Paldies! turpina priekšsēdētāja kungs, un tagad Mārēda Maginēs, EPP. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kandidāta kungs. Jā, runājot par rīču, un es zinu, ka jūs pie tā piestrādāsiet. Un jūs jau pieminējāt arī ķīmisko vielu aģentūru Somijā. Tiek uzskatīts, ka šis gads būs viens no izšķirošajiem, jo ir vesela virkni likumdošanas aktu, kas ir jāpieņem. Vai jūs uzskatiet, ka šai aģentūrai ir pietiekami resursi tieši tiesību aktu ieviešanas ziņā? Un vai jūs uzskatiet, ka tas būs grūti ražotājiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem? Un vai jūs variet nodrošināt, ka rīč mērķi tiks īstenoti, ņemot vērā arī ražotāju bažas? Varbūt, ka vajadzētu arī pagarināt dažu no likumdošanas ieviešanas termiņu laikiem. Komisāra kandidāta kungs, jā, sarunas par rīču bija ārkārtīgi galas, garas un grūtas, un mēs gala beigās vienojamies par tādu tiesību aktu, kāds tas ir. Un šobrīd galvenais, uz ko mums vajadzētu vērst uzmanību, ir tā īstenošana dzīvē. Jūs pieminējāt, jā, eksistē zināmas bažas par to, vai pietiks cilvēku resursu. Pie tam runa neiet tikai par cilvēku resursiem Helsinkos, izvietotajā aģentūrā. Tieši kā jau jūs pieminējāt savā jautājumā, runa iet par cilvēku resursiem arī citos, citos īstenotājos. Ko ir darījusi komisija? Komisija tiešām ir pielikusi milzīgas pūles un lūdzu atcerēsimies, tā kā manā pakļautībā būs divas izpilda aģentūras tās ir sava veida, tās ir izpildu aģentūras un nevis tiesību aktu sagatavojušās aģentūras. Viņām ir jābūt visiem nepieciešamajiem instrumentiem, un nav viegli vienā vai divos gados izvied, izveidot jaunu izpildu organizāciju, vienlaicīgi no šīs organizācijas sagaidot arī pilnu darbības spektru. Es eh, zinu, ka Helsinkos joprojām ir zināms cilvēku resursu deficīts, un tomēr viens no jautājumiem, par kuru būšu atbildīgs arī es, ir, protams, kopā ar manu kolēģi Tajānī nodrošināt to, lai aģentūrām būtu nepieciešamie resursi tiesību aktu ieviešanai. Es saprotu, ka patreizējā momentā tās Tas tiešām varētu būt bažu iemesls. Patreizējā situācija uzskata, ka ir priekšlaicīgi pat nekorekti runāt par ieviešanas termiņu pagarināšanu, jo mēs esam procesā pārāk agrīni, lai par to diskutētu šobrīd. Un tomēr turpina Magines skundze. Es vēlētos dzirdēt jūsu komentāru, vai uh, to vajadzētu darīt, ja tas tiks uzskatīts par nepieciešamu. Tātad jūs e, atbildējāt gari, bet ne specifiski. Jūs esat atbildīgs par aģentūras darbu, un jums arī būs e, jāatbild par to, ja šie, e, ja šie termiņi tiks pagarināti. Tātad, ja rašs, kas arī ir citas ķīmiskās vielas, kuras ir bīstams, tām vajadzētu tikt iekļautām rīčs. Vai jūs uzskatiet, ka ņemot vērā tās grūtības, kur, ar kurām aģentūra sastopās, vajadzētu to izskatīt? Kandidāta kungs, man nav par to viedokļa, es tikai zinu, ka par šiem jautājumiem ļoti nopietni diskutē, un tas būs viens no maniem prioritāriem punktiem brīdī, kad, ja es sākšu uh, vides komisāra darbu. Un tomēr jautājums par to, vai vajadzētu pagarināt kādus termiņus vai nē, es uz to nevaru atbildēt, es tikai zinu, ka tā ir problēma un tā būs jārisina. Taču patreizajā momentā es jums nevaru neko vairāk atbildēt, jo tad jau es būšu pārkāpis savas pilnrā, pilnvars. Un tomēr varu jums tikai apgalvot, ka tās, bū, tā būs mana atbildības sfēra, diskutēšu ar saviem kolēģiem un no sirds jums apsolu, ka mēs šo problēmu izskatīsim, un, protams, ja būs nepieciešams, arī rīkosimies. Uh, jo... Lielas paldies, saka priekšsādātājs Alāk Palecka kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji komisārkungs. Esmu šeit kreis no jums. Lai dzīvotu vidē draudzīgā veidā, tas viss, protams, ir lieliski un godīgi, bet, nu, jāsaka, ne visi ir viensprāts par šādu veidu idejām. Dzīves stilam ir arī zināmā mērā jāatmaksājas, jābūt rentablam. Kāda veida ekonomiskās incentīvas, motivācija jūs piedāvājat, lai iedzīvotāji īsti izvēlēto šādu vidē draudzīgu veidu, vai jūs piekrītat pieeja, ka iedzīvotājiem, kas uh, izmanto un reizēm arī šķērdē dabas resursus, lai dabūtu sev zināms luksus preces vai ērtības, Mm, ka viņiem tā tad tiktu kaut kādā veidā noteiktas, nu, kaut kādi ierobežojumi ar finanšu mm, sankcijām. Īsā atbilde, saka Plačakungs, ir jā. Pēc būtības, protams, viss aizsāks jau pašos sākumos. Ja izmaksas tiek iekļauts tālāk preces cenā, tad pilnīgi noteikti patērētam par to ir jāmaksā. Patērētājs to sapratīs. Nu, piemēram, Ja mēs domājam, ka varam iegūt ilgtspējīgu nākotnes sabiedrību un nekādā veidā nemaksāt par enerģētiku, tad mēs esam alojušies. Tā tas nenotiek, tā tas nevar būt. Līdz ar to Domāju, ka mums patiešām jāņem vērā visi aspekti, visi izmaksas radošie aspekti. Ekonomikas puse savukārt ir tāda, ka mēs dzīvojam tirgus ekonomikā, un tas pilnīgi noteikti diktē zināmus principus. Un tas ir tikai loģiski. Bet varbūt visnopietnākā problēma, kas arī varbūt visgrūtāk realizējumā, atrisināmā, ir tas, nu, pie kā mēs esam pieraduši no vienas puses, un otras puses, kas tad ir ilgspējīgi. Tas, zināmā mērā, tāds kā divas dažādas lietas, divas dažādi virzieni, kas mums ir jāapvieno vienā. Tātad IKP pieaugums, un tāpat laikā arī pašpietiekamības eh, pieaugums, mazāk re, mazāks resursu patēriņš. Tas nav viegli panākams. Viena no koncepcijām, ko gribu izmantot, ir resursu pārvaldības koncepcija, Potočņikungs rāda kādu schēmu. Un šeit diezgan precīzi var ar tiesību aktiem e, regulēt, kā notiek resursu patēriņš, piemēram, atkritumu apstrāde un tam līdzīgi. Jo, protams, vislabākie atkritumi ir tā, tajā brīdī, kad atkritumi vienkārši nav, kad viss tiek pārstrādāts tālākā. Tāpēc mums vajadzētu pievērsties šīm divām jomām ražošanai un patēriņam, jeb izmantošanai, kā notiek ražošana, vai ražošana tiek, note, tiek ražot vidē draudzīgā veidā, vai tas notiek ekoloģiski, ekoefektīvi. Un te mums ir arī direktīva, ko piemērot. Tātad viss šī eko marķēšana, samazināts iepakojums un tam līdzīgi 70% no IKP eh, valsts pasūtījumā ir šeit. Un pilnīgi noteikti rezultāts var uzlabot. Paldies par šo ļoti visaptverošo atbildi komisāra kungs, pēc vairāk kā divām stundām, nu jau mēs visi esam nedaudz saguruši, un tāpat arī jūs, bet godīgi runājot šīs uzklausīšanas sākumā, man bija tāds sajūta, ka es esmu kādā operā vai teātra, teātrī. Šādā parlamenta telpā es nekad nebiju dzirdējis tik daudz aplausus, kā jūs saņēmāt jūs. Tā tas nebija arī pirms pieciem gadiem, tāpēc apsveicu jūs, komisāram, at kandidātu, un pavisam personīgi jautājumu gribēju jums vēl uzdot, ko jūs darāt eh, savā ikdienas dzīvē, lai glābtu planētu? Jā, yeah, for... Jā. Du, pirmais komentārs par šiem aplausiem. Nu, es labprāt uh, gribētu saņemt šos aplausus vēl pēc pieciem gadiem nekā šodien. Nevis šodien. Bet ko es daru pats savā dzīvē? Hm. Nu, es cenšos domāt kā atbildīgs pilsonis. Nu, ja jūs prasat, vai es šķiroju atkritumus, jā, tad var jums teikt, jā, jā, liek tos atsevišķi uh, savās mājās, tie visi atrodas atsevišķās uh, tvertnēs. Ja jūs domājat, kāda automašīna es braucu, nu, tad var jums teikt, ka tā, ka šajā gadījumā varam, pavisam vienkārši varam salīdzināt datus arī ar manu priekšgājēju. Man bija Prius jau no 2004. gada šī hibrīda mašīna, kad tas vēl bija ļoti uh, eh, ekskluzīva. Tā bija pirmā hibrīda mašīna, kas ienāca tirgu. Nu, var jums pateikt, ka šī automašīna darbojas vienkārši lieliski es labprāt ar jums padalīšos par uh, noslēgumu šai stāstā savā 5 minūšu noslēgumu uzrunā, jo citādi stāsts var iz, izvērties ļoti garš, un uh, tam nebūtu nav varbūt tik laimīgs beigas, kā mums gribētos, bet pastāstīšu par to noslēgumu runā. Bet jā, cenšos domāt atbildīgi, cenšos domāt vidē draudzīgā un rīkoties vidē draudzīgā veidā. Paldies! Jā, tas gan bija tāds papildu jautājums, bet tas bija diezgan interesants jāatzīst. Saka, priekšsādētājs tagad turpinam. Salvatore Tatarēla. Neviens nav nogurs, nē, nē, nē, jo ir ļoti interesanti uzklausīšana. Tatarēlas kungs, lūdzu, jūs ar pavisam ar svaigu elpu atkal varat uzdot savu jautājumu. Paldies, priekšsādētājs, saka Tatarēlas kungs, komisār kungs. globālās sasilšanas samazināšana, tās paturēšana divu temperatūras grādu ietveros, eh, ir paredzēta, lai stiprinātu bioloģisko daudzveidību, samazinātu klimatu pārmaiņas un tam līdzīgi, lai glābtu ūdeni, augsni, mežus. Un, lai panāktu ilgspējīgu attīstību nākotnē, tie ir tie mērķi, kas mums visiem kopīgi. Ir arī zinātniski pētījumi kuros konstatēts, ka šī divu temperatūras grādu mērķa sasniegšana nav iespējama. Atsevišķi zinātnieki saka, ka tā ir tikai tāda milzīga ilūzija cerēt, ka nepieaugs temperatūra vairāk kā par diviem gradiem. Komisār kungs, kāds ir jūsu viedoklis par šo temperatūras e, pieaugumu mēķi, tātad, tā, e, lai temperatūra nepieaugt vairāk kā par diviem grādiem, kā komisārs vīdes aizsardzības jomā? Kā jūs risināsiet šo jautājumu ar iespēju, ka varbūt temperatūra var palielināties, piemēram, arī pa 3 grādiem. Tas arī ir um, iespējams. Paldies. Patočņa kungs. Nu, pirmām kārtām ceru, ka jūs atkārtosiet šo pat jautājumu pēc divām dienām arī manam kolēģim, kas strādā pie klimata pārmaiņām. Es ceru, ka jūs negaidat no manis, uh, no joprojām darbojušamies komisāra, uh, kaut ko citu, kā vien norādi uz zinātniskām, zi, zinātņu, zinātnieku konstatējumiem. Protams, tā ir joma, kur mums jā, jāiegūda līdzekļi, jāuzlabo savas zināšanas par šo situāciju. Ir daudz, kas, ko mēs vēl nesaprotam, dažādas kopsakarīgas, ko nezinām. Uh, Un tāpēc varu tikai teikt, ka mums lūk ir izveidot starptautisks zinātne, zināšanu panelis klimata pārmaiņu jomā. Šis panelis ir ļoti labu darbu jau paveicis, e, un ne tikai tāpēc, ka tur darbojas daudz vadošie zinātnieki, bet arī tāpēc, ka ir celta sabiedrības apziņa par šiem jautājumiem. Un, e, tie, un tā visa rezultātā esam sapratuši, ka lietas jāuztver ļoti nopietni. Uh, Un tieši tā jau zinātne arī darbojas, un es domāju, ka ļoti labi būtu, ja mums būtu kāda struktūra, ne tikai, bet ne tikai struktūra, bet arī jūsu nes eh, politisko lēmumu pieņemšanu pieņēmēji, kas var paļauties uz kaut kādu veidu zinātnisku informāciju. Jūs atcerēsieties, ka mans priekšādātājs Brozokungs apsolīja, ka viņš eh, ieviesīs arī zinātnisko konsultantu amatu kolēģijā. Es domāju, ka tas bija sasīs tieši ar šādu veidu tehniskiem eh, jautājumiem. Kas attiecas uz diviem vai trim procentiem temperatūras pieaugumā, man atbilda. Uh, ir šāda. Es atklāt sakot nezinu. Es ceru, ka nepieaugs neptur vairāk par diviem procentiem. Uh, un es domāju, ka diezgan drīz mēs arī sapratīsim, kā tas notiks un attiecīgi pasākumi arī tiks īstenot, bet jebkurā gadījumā arī 3% gadījumā mums jāgatavo pielāgošanas pasākumu, jo mums būs jāpielāgojas. Ja, tem, ja temperatūra pieaugs par diviem vai un arī par trim grādiem, tik un tā būs vajadzīga dažādi pielāgošanās pasākumi. Paldies! Papildus jautājums no Tatrēlas kunga. Jā, mums būs jāpielāgojas. Un tomēr Manuprāt, lai mēs nonāktu pie šī rezultāta, mums ir vajadzīgas radikālas pārmaiņas pasaules enerģētikas sistēmā, un ja šādas pārmaiņas nenotiks, tad mans jautājums paliek aktuāls, vai ir atbilstīga politika no vienas puses norādīt uz vidas aizsardzības mērķiem, kas nav reāli, bet tāpat laikā nedarīt neko, lai neveidotu pielāgošanās pasākums, kurus izveidot pamatojoties uz, uz, uz eh, šādu lielāku pieaugumu, piemēram, enerģētikas piegādes jomā. Potočnikungs. Kas attiec uz enerģētiku, mana atbilda ir tāda, ka pārmaiņas šeit notiks tikai vai tas notiks pietiekami ātri, bet šāds pārmaiņas nāks, var jums to pilnīgi garantēt. 50 gadu laikā, es domāju, mans paredzējums ir tāds, ka uh, lielākā enerģētikas avotu avoti būs, nebūs visi tie, kuriem būs nafta un gāze, bet tie, kuriem būs visadvancētākās, visattīstītākās tehnoloģijas, tie būs lielākie enerģijas piegādātāji. Tā kā es domāju, mēs virzamies šajā virzienā, vai mēs ejam pietiekami ātri, tas atkal ir cits jautājums, un tas mums, par to mums ir jādomā. Turklāt ir arī interesants debats, kas sasēsas ar šiem jautājumiem, gan mums šobrīd nav gana laika tajās iedziļināties, bet pastāv debats tātad ar ļoti daudz, par daudziem pasākumiem, kas šobrīd notiek arī ar uh, transportā, ar šo sadedzināšanas motoru, šo, bet mums jāskatās tālāk, jāskatās uz alternatīvām kā ilgtermiņā iespējams iekšdedzes motoru aizvietot ar citiem jauniem, uh, ja, jauniem motoriem. Bet, nu, kā tas norisināsies, tas ir atkal zinātnieku rokās. Nākamais jautājums. Nese Čelders. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra amata kandidātam. Es atgriezīšos pie īstenošanas, pie tiesību aktu īstenošanas. Ir ļoti gara vēstura atsevišķām dalību valstīm par to, kā viņiem ir izdevies neīstenot tiesību aktus un tādā veidā pārkāpt tos eh, ļoti negribīgi pieejošiem jautājumiem. Tātad kādi jauni īstenošanas mehānismi var tikt izmantot attiecībā pret dalībvalstīm, kas turpina pārkāpt eh, vidas aizsardzības tiesību aktus, un vai jūs zinat kādus tiesību aktus, piemēram, eh, starptautiskās atomenerģijas eh, tiesību aktus, kas netiek īstenot. Kā jūs domājat darboties pret centieniem izmantot ekonomikas krīzi, kā, fak, kā iemeslu, lai pā, palēninātu tiesību aktu īstenošanu no atsevišķās dalību valstīs? Jā, saka Pročekungs. Viena lieta, ko esam centušies darīt, pie kā jau strādājam, ir tāda. Esam saņēmusi virkni sūdzību, tās visas ir reģistrētas, un viens, kas, viena lieta, kas ļoti svarīga, ir šī sūdzību procedūra sistēma. Tātad, vai nu mums tas patīk vai nē, mums ir jāapzinās, ka tā reālā, ka, reālā kapacitāte tiesību aktu īstenošanai un arī to kontrolēšanai pieder dalību valstīm nu, piemēram, tieši piekļuvu tiesību, tie, tiesu iestādēm. Tas process aizsākās dalību valstīm. Piekļuve tiesu iestādēm šī iniciatīva, jā. Ja tas tālāk iziet, tad es tālāk varu virzīt procesu uz priekšu. Mums ir jāstiprina šī sadarbība starp mums un dalību valstīm, tā lai procedūra izlīdzinās. Ir ļoti daudz, kas ko var minēt šai saistībā attiecībā uz jūsu otru jautājumu, bet, protams, viens no tiem ir saistīts ar inspekcijām. 2007. gada parlamenta rezolūcijā tika runāts par šādu Eiropas Savienības investīciju inspektorātu. Tas bija pat šogad martā, kad runājām par to, to tā, šogad martā skatīsim un lemsim. Uh, tā, lai būtu šāda pārbaudas iespēja un visas zīmes, visi signāli nodot. Mums tagad jāsāk darboties. Kas attiecas uz atomenerģijas aģentūru? Nu, jāsaka, drīz viņiem būs 25 gadu jubileja. Un tāpēc mēs saks, sāksim pārskatīšanu. Un uh, tad arī mums būs radīs, tad arī mums un jums radīsies iespēja izteikt savu viedokli par šīs struktūras darbību. Nu, un tad nākamā minūtē es varu pabeigt savu atbildi, tagad man vairs nesanāk laika. Jā, mani uzmundrina jūs atbildi, tikai gribēju uzdot vēl vienu jautājumu, kā tur papildu jautājumu. Ar šiem atbilstības nodrošināšanas jautājumiem, vai jūs iesaistīsiet darbā arī Eiropas parlamentu pēc iespējas vairāk jūsu portveļa ietvaros, protams? Jā, šīs īstenošanas sesijas mums pilnīgi noteikti būs. Un domāju, ka mums tā arī jāturpina darbs kopā arī ar šo vidas aģentūru. Eiropas interesēs ir apvienot spēkus šajā inspekciju darbībā un Un tā rezultātā, es domāju, rezultāti būs daudz labāk nekā, ja darbosimies katrs atsevišķi. Jā, tā tad atbilde ir jā, un tagad atgriezīšos pie priekšējā jautājuma par ekonomiku, kas bija ceturtais eh, pirmajā mm, jūsu jautājuma daļā. Es domāju, ka tā vienkārši nepareizā filozofija. Katrs, kas nesaprot, ka kad, jo nevaram ekonomisku krīzi izmantot kā aizbildnē, nē, tā gluži otrā, tā ir iespēja, kā izdarīt kaut ko citu. Tagad ir šis, spie, tiek izdarīts spiediens, un šis spiediens jāizmanto, lai virzītos uz priekšu. Jā, es te nav vajadzīgās pārmaiņas. Ļoti daudz uzņēmumu to saprot. Un ļoti daudz no uzņēmumu šobrīd veic milzīgas investīcijas, inovācijas, novatorismu īsteno, lai atbilstu jaunajām prasībām. Es domāju, tā ir tāda pozitīva, skaidra ziņa, un pie tā mums arī jāpieturās. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Romanai Jordanai Cizēlī kundzei. Un uh, komisāra kungs, varbūt jūs gribat tasīt kafijas? Es pats arī paņēmu tasīt kafijas, jāsaka, tas man stiprina šīs uzklausīšanas gaitā. Tātad Cizelī kundze. Potočņikungs, man ir jautājums par harmonizēto attīstību Life Plus. Tā ir programma, kas finansē labākos vai daudzsološākos projektus. Ir noteiktas eh, kvotas projektu proporcionālai sadalai starp dalību valstīm, un ja projekts sasniedz eh, minimālo punktu skaitu, tad tiek eh, piešķirts finansējums. Bet ja dalība valsts neiesniedz kādu projektu, uh, vai šī, ja nav šāda projekta, tad finansējums tiek pārdalīts. 2008. gadā e, nebija līdzsvarotas sadāles. Tātad, ko jūs darīsiet, e, lai e, šīs projekta sadāles starp valstīm būtu līdzsvarotāk un lai būtu līdzsvarotāk attīstība Eiropas Savienībā? Liels paldies! Jā, ir ļoti labi e, saņemt tās kapijas, pirms jūs varat sākt atbildēt savā dzimtajā valodā. E, Life Plus ir ļoti svarīga programma un, un e, ievērojams daudzums finansējumu no Life tika paredzēts tādiem mērķiem, kas ir saistīti ar Natūra 2000 direktīvu, kas ir saistīta ar putniem un to dzīves vietām. Tagad, es domāju, mums būs e, iespēja e, manevram lietot šos e, līdzekļus savādāk, un es domāju, ka būtu saprātīgi tagad nostiprināt um, iespējas dažādās uh, dalību valstīs. Par šo nevienlīdzīgo finansējumu sadali man būtu jānoskaidro, vai tas tā ir un kā tad finansējums tiktu sadalīts, bet es uh, sekošu šai sadalai. Tātad es gribētu uzsvērt tikai ka e, šīs finansējums ir svarīgs un e, būtu e, labi piešķirt vairāk finansējumu šim mērķim, bet es nedomāju, ka šis finansējums ir pietiekams, lai sasniegtu mūsu vīdes mērķus. Uh, Es domāju, ka horizontāla pieeja un visu prioritāšu iekļaušana lauksaimniecības politikā un struktūra politikā ir ļoti svarīga. Arī es gribētu pieminēt zinātnes politiku un pārējos politikas. Tas ir vienīgais, kas var mainīt mūsu nākotni, un šeit mums pie tā man būtu arī jāstrādā. Paldies! Es piekrītu tam, ko jūs teicāt par šo horizontālo pieeju, bet tā kā jūs teicāt, ka jums nav datu, tad 19 dalību valstis nav lietojušas fondus un 9 eh, mazāk nekā 50%. Es nedomāju, ka tā ir problēma ar vienu vai divām valstīm. Tā ir Eiropas mēroga problēma, un es gribētu uh, dzirdēt, ka jūs eh, komisijas līmenī strādāsiet pie analīzes un ka situācija tiks uzlabota. Es eh, dzirdēju, ka bija problēmas ar eh, fondu izlietojumu, un tas, ko jūs minējāt, tad šie skaitļi, jā, es izdarīšu šo analīzi Varbūt tā jau ir izdarīta, bet ja nav, tad es pārliecināšos, ka šāda analīze tiek izdarīta un es iepazīšos pats ar rezultātiem, lai zinātu, ko darīt. E, Tomas Ulmer, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, e, un paldies, e, komisāri kandidāti kungs. Es gribēju jautāt vairāk par sadarbību ar parlamentu. Uh, Vai jūs varat iedomāties, ka ir vīdes eh, projekti tiek vērtēti pēc eh, riskiem veselībai vai iespējām, un eh, ka tiek noteiktas prioritātes šiem projektiem. Un kādu prioritāti jūs piešķirtu um, tātad uh, tiem dokumentiem, kas tiek nodot atpakaļ, un uh, ko jūs domājat par uh, stratēģiju, par, par darbu stratēģiju? Es pašlaik jums nevaru precīzi atbildēt, bet es jums apsolu, ka visi jautājumi kuros e, mēs sadarbojamies tā, teiks, e, nopietni apskatīti, un e, es arī ņemšu vērā, ka jūs gribat ar mani sadarboties šajā jautājumā. Tas ir tas veids, kā es saprotu politisko kultūru. Uh, Lisabonas līgums ievieš dažus jauninājumus, arī nostiprina Eiropas parlamenta loma, ko es atbalstu, un ne tikai jūsu piedalīšanās, arī jūsu iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu uzlabojas, un tā tad ir arī labāks pamatojums tiem priekšlikumiem, ko mēs kopīgi pieņemsim, bet uh, Tātad tāda būtu mana vispārīgā atbilde par visiem konkrētiem jautājumiem. Man vēl nav skaidrs uh, uzskats, bet es esmu gatavs. Uh, un ja būs kādas problēmas, tad es jūs uzklausīšanu personiski vai komitejā. Un uh, iepriekšējā uh, termiņā laikā es dzirdēju vārdus likumdošana un direktīva eh, biežāk eh, nekā vispār eh, jebkad agrāk. Dienas laikā es šos vārdus dzirdēju biežāk nekā visā iepriekšējā laikā. Tātad tā ir tā jaunā dzīve, un es ceru, ka man būs iespēja strādāt ar jums kopā. Paldies! Tātad tagad ir piektais un pēdējais eh, rauns. Eh, ir dažādi jautājumi. Čoferēra no goja grupas. Paldies, eh, priekšsādātāji kungs. Es runāšu īsi, es tikai gribēju uzdot jautājumu par biodaudzveidību un finansējumu biodaudzveidības saglabāšanai, tātad par Natura 2000. Pašais mums ir finansu mehānisms, kur nav paredzēti nekādi konkrēti instrumenti Natura 2000. Vai mums būs horizontāla politika, vai būs kaut kāds īpašs fonds, vai arī uh, tam būs uh, līdzekļi no lauksaimniecības uh, fondiem vai citiem. Un uh, kā jūs domājat, vai Natura 2000 vajadzētu atsevišķu finansu instrumentu? Rakstiskajās atbildēs jūs runājat par jauniem mērķiem bioloģiskajai daudzveidībai. Vai jūs domājat, ka ir nepilnīgi šie pašreizējie mērķi? vai arī, ka ir jāpārdala finansējums, vai es domāju, ka mums ir vajadzīgi jauni mērķi un izaicinājumi, un vai jūs tiešām gribat šo finansējumu jauniem mērķiem vai arī vecajiem. Nē, es domāju, ka pēc šīs diskusijas mēs varam teikt, ka mums ir lieli izaicinājumi bioloģiskajā daudzveidībā. Mums ir jāsaprot uh, situācija un arī jāuzlabo. Ir tāds noteikums, ka vismaz 50% ir jālieto uh, mērķiem, kas ir saistīti ar natūra, bet es domāju, ka ir pārāk, pārāk uh, vienkārši iedomāties, ka tā jūs varēsiet uh, atrisināt visus jautājumus. Šeit būs eh, jāņem vērā, kas notiek visā sektorā. Tātad kopējā lauksaimniecības politika pati un tad eh, finansējums, kas ir iekļauts eh, kopīgā zivsaimniecības politika. Cik man zināms, tā ir diezgan atvērta attiecībā uz ilgspējas jautājumiem. Uh, Tātad eh, politikā mums eh, ir paredzēti instrumenti, jo ja politikas pārējās nozares strādās, tad būs arī daudz atbilžu uz to, kā nodrošināt bioloģisko daudzveidību. Pašlaik man nav idejas par jauniem instrumentiem vai jauniem finansēšanas mehānismiem. Uh, bet kad mēs apskatīsim eh, jauno finansu perspektīvu, tad ir jādomā, kā mēs veidojam politiku, lai tā arī aizsargātu bioloģisko daudzveidību. Paldies! Tātad eh, Julija Giling trešo reizi, tātad jūs esat eksperts savā grupā, eh, apsveicu. mērķa grupa man uzticas. Es gribēju jautāt vispārīgāk par jūsu lomu, kā eh, jūsu lomu komisijā, kā vienam no komisāriem. Un vide ir tāds eh, jautājums, kurš ir atzīts, bet eh, Kopenhāgenā vīdas aizsardzība ir cietusi lielu neveiksmi ne tikai eh, šī klimata izmaiņas, bet eh, arī Eiropas eh, vadošā loma ir cietusi neveiksmi. Ko jūs darīsiet, lai atjaunotu mm, pilsoņu uzticību, lai Eiropa atkal varētu uzņemties vadību? par pašreizējo komisiju. Tā kā es strādāju šajā komisijā un ceru, ka arī strādāšu nākošo, tad es domāju, ka ir e, divreiz vairāk jāstrādā pie šiem jautājumiem, kas attiecas uz vidi un klimatu. Un es domāju, ka mums uh, ir cerības nākotnē. Tad daudzi jautājumi, kas bija palikuši bez uzmanības, piemēram, klimata izmaiņa, biodaudzveidība, ūdens uh, augsne, atkritumi. šie jautājumi varētu saņemt vairāk uzmanības, ja es strādāšu jaunajā komisijā un tie varētu saņemt pietiekamu uzmanību nākotnē. Es domāju, tas būtu pozitīvi. Par mūsu lomu un atbildību pasaulē es jau uh, atbildēju kolēģim un daļai pastāstīju par šo savu nostāju. Uh, Tātad mums ir jāmācās no tās informācijas, ko mēs saņemam, un mums ir jāatbild uz eh, vienu no svarīgākiem jautājumiem, cik daudz mēs esam apņēmušies darīt, jo eh, klimata pārmaiņas ir pasaules mēroga jautājums. Es domāju, ka citi ir eh, arī gatavi pieņemt Eiropas pieeju tas būtu labi, bet vai mēs varam šo savu pieeju ieviest uh, pasaulē, jo mums ir vajadzīgs uh, pārmaiņas par vadošo lomu, kāda ir Eiropai. Ja mēs esam nopietni politiķi un pilsoņi, tad es domāju, ka mums ir šī loma jāuzņemas, ja mēs ticam tam, ko mēs darām un runājam. Uh, Vai mums ir kāda cita iespēja, kāda cita loma bez šīs vadošās? Paldies, Satuhasi, lūdzu. Happy that you Komisāra kandidāta kungs, es tiešām esmu priecīga, ka jūs pieminējāt resursu efektivitāti kā vienu no jūsu galvenajām prioritātēm. Uh, Tomēr vēlētos dzirdēt mazliet sīkāk, kādi ir jūsu plāni, tie ir konkrēti. Ko jūs vēlētos sasniegt piecu gadu laikā komisāra amatā? Piemēram, vai esat gatavs piestrādāt pie saistošiem mērķiem resursu efektivitātē Un vēl sīkāk, vai esat gatavs piestrādāt pie saistošiem mērķiem, absolūti samazināt resursu šķērdēšanu, jo līdz šim eh, patreiz eh, plājas starp eh, ekonomisko izaugsmi un resursiem ir izvērtēta tikai relatīvos skaitļos, bet absolūtos skaitļos resursu patēriņš visu laiku pieaug. Komisāra kandidāts uh, Kaut arī mēs tuvojamies uzklausīšanas beigām, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Vērā būtu jāņem divi aspekti. Pirmais. Eiropiešiem resursi ir ļoti svarīgi, un runājot par globālo aspektu un par to, kā ar šo jautājumu tiek galā mūsu starptautiskie partneri, tad būtu jāpiemina tas, ka, piemēram, Japāna resursu efektivitātei ir daudz, daudz labāk tiek galā nekā mēs. Tas nozīmē, ka mums vēl ir daudz darāmā. Un eh, klasiskā metode, kas tiek izmantota IKP uz tonu, protams, tā nav optimāla. Līdz ar to detalizēta atbildot uz jūsu jautājumu, uh, tas būs vajadzīgs, tam būs vajadzīgs laiks, bet resursu efektivitātes koncepts būs viens no manām prioritātēm. Mēs runājam par atkārtot izmantošanu, mēs runājam par atkritumu samazināšanu, mēs runājam par ražošanas ilgtspējīgumu. Ir vesela virkna aspektu, par kuriem būs jārunā un pie kuriem būs jāstrādā. Bet runājot par mērķu izvilzīšanu un sēstošiem mērķiem, Mums vajadzētu būt izmai, uzmanīgiem, jo var notikt izkropļošana, nastas pārlikšana no vieniem pleciem uz otriem, un runājot par energomērķiem, tad tas ir ļoti sarežģīts kopums, un runājot par resursu mērķiem, tad viss tas kļūst vēl sarežģītāks. Bet, protams, galvenais, par ko man būs jādomā, ir samazināt resursu noplicināšanas ietekmu uz vidi un tas ir saistīts ar resursu efektivitāti. Un tomēr mēs nerunāsim un nestrādāsim tik daudz pie tā, cik daudz, galvenokārt ir jārunā par to, kā. Jo tas ir ļoti būtisks jautājums. Un runājot par dabas resursu tematiskajām stratēģijām un arī par atkritumu atkārtot izmantošanu, tad mēs par to runāsim 2010. un 2011. gadā, jā, pilnīgi noteikti. Paldies, Korina Lepāža, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, komisāra kandidāta kungam. Vispirms es vēlētos pateikties jūsu kvalitatīvajām atbildēm. Vēlētos uzdot vienu jautājumu, tas ir vides jautājumu un ekspertīzes izvērtējums. Vai jūs uzskatiet, ka tas ir leģitīmi ticams? tā informācija, ko saņem iedzīvotāji, un kāds ir lēmuma pieņemšanas process. Kā jūs uzskatiet, kā varētu stiprināt interešu iepludināšanas kontroli, interešu re, eh, deklarācijas un kā izvērtēt eksperta neatkarību. Un kā tas sasaucās ar vides ģenerāldirektorāta darbību? Kā tas ir saistīts ar lobiju darbību un ar dažādām iniciatīvām? Tātad jautājums, kā mēs varam paplašināt eh, pilsoniskās sabiedrības klātbūtni vides lēmumu pieņemšanā? Uh, for... Komisāra kandidāts. Vispirms eh, paskaidrošu savu skatījumu uz lobēšanu. Es uzskatu lobēšanu par neatņemamu mana darba daļu. Es patiesībā to uzskatu par informācijas ieguvu savotu. Tas nenozīmē, ka es piekrītu visam, ko es dzirdu, un tomēr man ir jāuzklausa dažādi viedokļi. Pilnīgi noteikti. Jautājums, kā es pēc tam rīkojos ar informāciju, jau ir cits, bet man, protams, ir jā, jāizmanto gan nevalstisko organizāciju viedoklis, un, protams, man ir jāuzklausa visas interesētās puses. Otrais eh, - pētījumu un eh, analīžu kvalitāte. Pēdējos piecus gadus zinātnes komisāra amatā es esmu iestājies par to, ka visai informācijai ir jābūt kvalitatīvai, tai ir jānāk no neatkarīgiem avotiem, Un, eh, protams, ja parādās kaut aizdomas, ka kaut kas nav pareizi vai ir pretrunīgi, tad šādus datus vispār nedrīkst izmantot. Es tādu pašu loģisko ķēdīti izmantošu arī vides direktorātā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uzticēties ekspertiem, taču vēl svarīgāk ir uzticēties zinātniskiem datiem un zinātniskiem pētījumiem. Visbeidzot, uzskatu, ka ietekmes novērtējuma loģika, kura tika ieviest pirms kādu laiku un kuru mēs ļoti plaši izmantojam, ir lielā mērā uzlabojusi lēmumu pieņemšanas procesu. Tas ir ļāvis mums uzmanību vērst uz pavisam konkrētām vietām un vienlaicīgi ir jāuzsver, ka ietekmes novērtējuma kvalitāte ir izšķiroša, jo tas nosaka to, cik lielā mērā tā varēs tikt izmantot tālākajā procesā. Paldies, priekšsēdz! Un visbeidzot, visbeidzot, Šaba Sandas Tabāģē. Komisāra kandidāta kungs, šodien mēs jau vairāk kārt dzirdējām par ūdens menedžmentu. Es esmu pēdējais jautājumu uzdevējs šajā uzklausīšanā, un tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi runāt par ūdeni. Ūdens pārvaldībai ir izšķiroša stratēģiska nozīme gan Eiropā, gan pasaulē. Jūs pieminējāt un vairākas reizes jau uzsvērāt, ka jūs uh, centīsieties un darīsiet visu iespējamo, lai ūdens pamatdirektīva tiktu ieviesta dzīvē. Tomēr vēlētos jums lūgt konkretizēt, kādi būs eh, pasākumi un specifiskie instrumenti, kurus jūs izmantosiet. Pasākumi vēl nav tikuši izmantoti, jo es vēl neesmu vides komisārs un man vēl nav pieejami šie instrumenti. Taču raugoties eh, vēsturē un eh, izskatot to, kā tiek ie, ieviests akī komunitāri, tad es biju pārsteigts, ka ūdens direktīva tika pieņemta tikai 2000. gadā ķimikālija likumdošanas izstrāde tika uzsākt jau 97. un, kā jau es teicu, es biju pārsteigts, ka ūdens pamata direktīva tika uzsākts izstrādāt tikai 2000. gadā. Tika piemērotas vispārējas analīzes sistēmas, un esam arī e, lepni par to, ka mums tas izdevās. Nākamais ir jāstrādā pie jautājuma risināšanas pāri robežām. Mēs plānojam arī uzklausīšanas. Nākamais ļoti svarīgs jautājums ir tas, lai visi ūdens resursi tiktu novērtēti. Nākamais ir jāņem vērā arī citas politikas jomas, un tajās jāiekļauj jautājums par ūdeni. Patiesībā tā ir daļa no tās domāšanas ķēdītes, kāda tikt izmantot ūdens direktīvas izstrādē. Runājot par cenas efektivitāti un instrumentiem, šis aspekts nav pietiekami izstrādāts, un tomēr tie tiesību akti, kuri jau ir pieņemti, tad varu jums apsolīt, ka es izskatīšu Viss jautājums, kas saistīta ar ieviešanu, un tas, ko teikšu dalību valstīm, būs eh, ļoti vienkāršs. Esiet godīgi, esiet izpalīdzīgi un mēģiniet palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams. No tiesas ticu, ka subsidiaritāti vajadzētu padarīt par plusu un nevis par mīnusu. Papildi jautājums. Jūs bijāt atbildīgs par zinātnu pētniecību iepriekšējās kolēģijas sastāvā. Kuri būs tie inovatīvie instrumenti, kurus varētu izmantot ražotāji un lauksaimnieki dzīvojamajā sektorā? Jo ūdens patēriņš mājokļos ir milzīgs, Mēs ļoti daudz ūdens izmantojam ne, neliederīgi, un tas attiecās arī uz lauksaimniecību, kas izmanto 70% no Eiropas Savienības dzeramā ūdens. Tas ir daudz. Vai jaunās tehnoloģijas varētu izmantot un ieviest lauksaimniecības un citos sektoros? Paldies! Paldies! Jums ir taisnība, uzsvarot to, cik ļoti svarīga ir jauno tehnoloģiju izmantošana dažādās jomās. Mēs jau Eiropas vidas plānā esam iestrādājuši ideju par to, ka e, jau kādā ražošanā vajadzētu izmantot ūdens resursu samazināšanu. Ir svarīgi atcerēties, ka mēs runājam ne tikai par informācijas tehnoloģijām, nanotehnoloģijām, uh, biotehnoloģijām. Mums ir jāizmanto jaunie tehnoloģiskie sasniegumi arī citās jomās, tajās, kuras jūs pieminējāt. Lauksaimniecība būtu viens, viena no šādām jomām. Zivsaimniecība un uh, ūdens otrreizē pārstrāda citas. Protams, ka ūdens efektīva izmantošana ir viens no jautājumiem, kuram mums būs jāpievērš vajadzīgā uzmanība, un tomēr ir nepieciešama skolastiska pieeja. Protams, ir nepieciešams cilvēkus pamudināt taupīt ūdeni, un tie ir visi manas paredzētie pasākumi. Un visbeidzot, lielais noslēguma vārds Petram Līzēm. Paldies, Komisāra kandidāta kungs, man būtu jautājums par jūsu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Eiropas dibināšanas līguma 225. pants paņem, ka, paredz, ka parlamentam būs likumdošanas iniciatīvas tiesības, un jūs sakiet, ka jūs ņemsiet to vērā. Tomēr līgums paredz vēl ko vairāk. Un eh, mums ir zināms, ka parlaments un komisijas prezidents Barozo šobrīd ved sarunas, ka vajadzēs vienoties vēl par ko vairāk. Vai tas būs priekšlikums par kvalitatīvā vairākuma balsojumu, par komisijas priekšlikumu vai kas cits, to redzēsim. Ko darīsiet jūs? Vai jūs atbalstīsiet parlamenta viedokli vai nē? I think, uh... Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi tas, kas ir atrunāts Lisabonas līgumā. Un tajā ir teikts, ka Eiropas parlaments var, balstoties uz deputātu viedokli, pieprasīt komisijai izstrādāt eh, likumdošanas priekšlikumu. Jebkurā gadījumā par Lisabonas līgumu ir runāts daudz un ir svarīgi šobrīd to ieviest dzīvē. Mans personīgais viedoklis, protams, ja parlamenta priekšlikums tiek sagatavots tādā veidā, kādā jūs to pieminējāt, tad tas tiks izskatīts. Barozo komisijai ir ļoti labas iestrādes šāda veida parlamenta iesniegumu izskatīšanā. Bet runājot par būtību, tas būs diskusiju kodols starp vidas komiteju un mani, ja tikšu iecelts vidas komisāra amatā, bet tas ir starp institucionālā nolīguma vienošanās jau panākts, Un es uzskatu, un to ir minējis arī Barozo kungs, ka ir nepieciešama tā saucamā īpašā partnerība. Tas nozīmē atvērtu un uzticamu sadarbību, un tas nozīmē, ka ja nopietnas priekšlikums ir izstrādās, tad pret to arī nopietni ir jāizturās. Papildi jautājums? Jā, saka Līdzes kungs. Komisija var paskaidrot, kāpēc tā nenāk klajā ar priekšlikumu. Arī šāds uh, variants ir iestrādāts līgumā. Taču runājot par jūsu portfeli, ko jūs teiksiet Barozo kungam un komisāru kolēģijai, ko jūs teiksiet, kāda varētu būt iespējamie argumenti priekšlikumu neizstrādāšanai? Vai var būt tāda situācija, ka jums kāds zvana no Parīzes, Londonas vai Berlīnas? Ko jūs darīsiet šajā partnerībā? Es tikai varu jums pateikt, ka uh, no Ljubljanas, Londonas vai Parīzes neviens nevar man piezvanīt un ietekmēt manu lēmumu bet jebkurā gadījumā ši, šo, ar, pret šo jautājumu ir jāizturas ar adekvāto cieņu, un tās ir attiecības starp parlamentu un komisiju, ko atrunā līgums. Var jums apsolīt to, ka Ja parlaments nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kas ir nopietns, pamatots un saņēmis parlamentu vairākumu, tad, eh, protams, eh, juridiski saistoši, un tas arī man ir jāsaka, es izpildīšu līgumu, jo līgums ir saistošs. Un tomēr ik viens šāds priekšlikums tiks ļoti nopietni izskatīts, un ja komisija tomēr teiks nē, un jebkurā gadījumā šādā situācijā es varu tikai balstīties uz patreizējiem statistikas datiem Barozo komisijas piecu gadu darbā, ja komisija saka nē, tam ir jābūt ļoti spēcīgiem argumentiem. Bet eh, noteikti diskusijas šādā gadījumā starp institūcijām turpināsies. Godātie kolēģi, mēs esam pabeiguši jautājumu atbilžu raundu. Mēs tiešām esam pieturējušies pie mums atvēlētā laika termiņa. Bija viens kolēģis, kas neieradās, līdz ar to mēs ietaupījām piecas minūtes. Es uzskatu, ka komisāra kandidāts Patočņa kungs ir strādājis ļoti smagi Ziemassvētku un jaungada brīvdienās. Viņam priekšā ir vesela kaudze papīru. Viņš teica, ka Eiropai ir jābūt zaļai, planētai ir jābūt Zilai viņš tiešām ir pasvītrojis eh, veselu virkni dokumentu dažādās krāsās, eh, zaļā un dzeltenā. Mums šajās gandrīz trīs stundās ir izdevies pieskarties ļoti daudziem mums svarīgiem jautājumiem, un es vēlētos pateikties kolēģiem par komisāru kandidātam uzdotajiem jautājumiem. Un tagad jums paredzētajās piecās minūtēs jūs teicāt, ka jūs personīgi dalīsieties tajā, ko jūs darīsiet uh, klimata saglabāšanā. Un mans jautājums, kāda ir temperatūra jūsu kabinetā un kāda ir temperatūra jūsu dzīvojamā istabā? Šeit ir 25 grādi, rāda termometrs, un es uzskatu, ka šajā telpā mēs arī varētu labāk glābt klimatu. Šeit parādās joks, ka jā, ka dāmām vairāk sāls nekā kumdiem. Jebkurā gadījumā es tagad dodu vārdu galavārdam komisāra kandidātam Patočņikam. Un tiešām varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda ir temperatūra jūsu dzīvojamā istabā. <laughs> Nu, varbūt vajadzēja mērīt temperatūru gan sanāksmes sākumā, gan beigās, varbūt tā uzkarsus no šīm sarunām. Bet ne, nu no normālai temperatūrai jābūt darba temperatūrai aptuveni 21 grādam. Tā ir tāda norma diemžēl esmu tā persona, kuram patīk siltāks vietas daudz labāk nekā tāds augstāks, liekas, nāku gan no valsts, kur esam pieraduši arī pie augst, nu, zemām temperatūrām. Bet, ja vēlties, vēru padalīties vēl savos viedokļos šīs nos, uzklausīšanas beigās. Kad skatījos, kad pētīju, lasīju cauri visus šos milzīgos dokumentus un jautājumus, lai iepazītos ar šo jomu, tad jāsaka, ka pirms sāk iedziļināties detaļās, man vajadzēja radīt tādu visaptverošu sapratni. Visi šie jautājumi, kas saistīti ar sesto vidus pētniecības plānu, ar eh, visiem pārskatīšanas plāniem un citiem dokumentiem, es pats sev uzrakstīju eh, tādu kā dokumentu, kā tad ir mans, politika, mans mandāta politikas galvenās vidas jautājumi, politiskajā darba kārtībā svarīgāka ilgtspējīga jādefinē, il holistiskā veidā, visaptvarošā veidā, jāieveido pārsektoru pieeja visās politikās, īpaši jāizmanto sinerģijas ar klimatu pārmaiņas jomu Kā jau teicu iesākumā, man bija manā rīcībā ļoti daudz tādu prohibitīvu aizliedzoši pasākumu, citiem komisāriem vairāk atbalsta pasākumu, bet es gribētu visus tos kombinēt. Mēs dzīvojam tirgus ekonomikā, jāņem vērā nodarbinātības iespējas un vide jāredz kā aspekts, kas iet roku rokā ar tautsēmniecību, nevis darbojas tam pret. Tālāk jādomā par bezoglekļa. Uh, izmešu ekonomiku, kas var būt ilgtspējīga, tālāk pēc iespējas jādomā arī par 2020. gada stratēģiju, kas atbilst ilgtspējīgai attīstībai, tālāk jānodrošina atbilstīgs finansējums šīm politikām, jāpalielina tiešais finansējums vidas mērķiem, bet turklāt jāpārliecinās, ka visi finansējuma instrumenti tiek izmantot tādā veidā, kas atbilst kopējiem vidas aizsardzības mērķiem un ilgtspējības mērķiem aktīvāka starptautiskā līdzdalība, jo ļoti daudz jautājumu var tikt risināt tikai globālā mērogā un tā tālāk. Tie ir šie galvenie punkti, ko es sev uzrakstīju priekšā, kad domāju par šo savu mandātu, par savu portfeli. Ar nepacietību gaidīju šodienas debatas, jo, manuprāt, un es ceru, ka tas ir tāds sākums tālākai uh, ļoti labai sadarbībai turpmākajos piecos gados. Es tiešām ticu un ceru, ka tā tas būs. Kā jau teicu, vienmēr es esmu gatavs jūs uzklausīt, jūs priekšlikumus, domas, viedokļus, um, saņemt telefons zvans no jums, diskutēt ar jums par daudziem dažādiem jautājumiem. Un, ja jūs vēlaties, visbeidzot, varu jums uh, pastāstīt arī šo te pastāstiņu par Priusu, par savu automašīnu. Jāsaka, mans dēls šo automašīnu sasita, diemžēl, bet tagad klausieties uzmanīgi. 13. novembrī uh, pulkstens 13. un neprasiet, eh, ka, ko, man, ko es domāju par šo uzklausīšanu, sākās 13.00 13. datumā. Nu, man likās, ja ne, šitai neveiksies, tad man pašam būs kāda mašīna, mašīna jāsasit beig beigbās, bet nē, šķiet, ka uzklausīšana tomēr bija ļoti veiksmīga. Paldies jums visiem par jūsu ierosinājumiem un domām, jautājumiem, un tiešām, tiešām ceru, ka sadarbība turpmāk būs vienkārši lieliska. Thank you. You, kol Liels paldies, kolēģi, saka priekšsādātājs. Paldies, Patočnikungs, arī jums. Es ceru, ka tas bija ļoti interesants trīs stundas. Uzklausīšana līdz ar to ir noslēgusies. Gribu aicināt koordinātors tikties pēc pusstundas, viens gādi divi, lai varētu izvērtēt šīs uzklausīšanas rezultātus. Paldies!